Tātad vispirms runāsim par direktīvu 2004 šķērsvītra 109 šķērsvītra EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kur vērtspapīrs atļauts tirgot regulētā tirgū, un par komisijas direktīvu. Lūdzu, referente, vai jums ir kas sakāms? Nē? Tad balsosim. Kā lūdzu? Antrag 8. Astotais grozījums par. Enthaltung. Atturas. Adul. Tātad. Nu, jūs nesat pietiekami uzmanību par. Pret. Atturas.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 tas pats vairākums noraidīts. Tagad, kā lūdzu? Tagad devītais grozījums. Par. Pret. Noraidīts. Ar to pašu vairākumu. Desmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Otrais ir atsaukts, sastais par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Elektrēniskais balsojums par visu ziņojumu. Tā, Das ist auch noch nicht passiert. Äh, Mit 22 zu 25. 22 pret 25 noraidīts. Apgelehnt. Noraidīts. Happened. I have never seen such a thing before. Nekad neko tādu neesmu redzējis, bet uh, katrai lietai vienreiz ir pirmā reize. Labi, līdz ar to varam pāriet pie Sorry. Hmm? I, I'm... Result was 59, uh, 25 no. 25 pret, 22 pār. Ah. Wir kommen jetzt zu einem. Tagad otrais ziņojums, kuru sastādījis Brantners kundze. Vismaz eh, savā balsošanas sarakstā redz dažus plusiņus, cerams, ka rezultāts būs atšķirīgs. Kā lūdzu, Brantners kundze? Par pirmo vienkārši. Tas eh, nav ārlietu uh, kontekstā, tāpēc es uh, nepieliku tur. Un tāpēc es uh, ieteiktu nebalsot par to, bet jūs varat balsot par to, bet tas ir saistīts ar vairāk ar jurī lietām. Perhaps you can explain us why. Varbūt jūs varētu mums izskaidrot, kāpēc. Kā ārlietu komiteja mēs aprobežojamies ar eh, šo visu direktīvu, un šī ir ļoti detalizēta. Te ir runa par detalizētām lietām, kas ir saistītas ar grāmatvedību, ar uzņēmumiem, un mēs neiedziļinājāmies detaļās. Uh, un bija viens grozījums, kas eh, iedziļinājās detaļās, kas nav pilnīgi saistīts ar ārlietām, un tāpēc man šķiet, ka tas nav tā ļoti labi saistīts ar AFET komiteju. Any, uh, about... Vai vēl kāds vēlas izteikties? Kārinsa kundze? Kāriņa kungs laikam, jā. Šāda. Ungurēna. Ungurēna. Yeah, Please could you explain your position to that? Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Ungurjāno kungs. Es domāju, ka par šo punktu nevajag debatēt, jo grozījumi, kurus ir inicējuši, kurus inicējas uh, referents, referente, arī ir ārpus uh, afeta kompetences, ja mēs sakojam šai pašai loģikai. Uh, Tāpēc ir par vēlu, un es domāju, tāpēc vajadzētu vienkārši balsot. Štimvāp. Nu, tad balsosim. 30. grozījums par? Par 30. Pret? Es gribētu pārbaudīt. Viens dafür? Kurš par? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 36 pār 9 pret pieņemts. 31. ir atsaukts, otrais kompromiss par, pret, atturas, pārbaudīsim. Apšimus gušos. Beidzam balsot. 23 pār, 27 pret noraidīts. 4 dafür. 4 par. Pret. Tas pats vairākums noraidīts. 32 par. Pret. Noraidīts. 33 par. Pret. Atturas pieņemts. 34 par. Dagīgi. Pret. Noraidīts. 35 par pret, atturas noraidīts. 36. par, pret, atturas noraidīts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. par, pret, atturas pieņemts. 39. un 40. par, pret, atturas noraidīts. 41. par. 41. par. Pret. Atturas noraidīts. 42. par. Pret. Atturas pieņemts. Ja nemaldos, ja? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. Atkal ar to pašu vairākumu, bet noraidīts. 43. par. Pret. Atturas pieņemts. 6. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 44. par. Pret. Pārbaudīsim. Das war 44. Ne? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 pār 23 pret pieņemts. 45. Nē, atkrīt. 7. un 46. par pret atturas noraidīts. 47. kopā ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 48 atkrīt, 49. par, pret atturs pieņemts, 50. atkrīt, 8. par, pret atturs noraidīts, 51. par, pret pārbaudīsim. Apšimus Kišlausen. Beidzam balsot. 27 par, 24 pret pieņemts. 9 un 53 par, pret, at, noraidīts. 10 un 54 par, pret, noraidīts. 11 par, pret, noraidīts. 55 par, pret, noraidīts.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 atturas noraidīts. 15. ir atsaukt, 60. par, pret, atturas noraidīts. 16. un 61. par, pret, noraidīts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 17. un 64. par, pret, pret, atturas noraidīts. 63. par, pret, atturas pārbaudīsim. Un pārnu apkušanu. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. 21 pār, 29 pret. Noraidīts. Piet, 65 pār. pret, pieņemts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. 66. par, pret, atturas, noraidīts. 67. par, pret, atturas, noraidīts. Pieņemts. 20. un 68. par, pret, atturas, noraidīts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 70. par, atvainojos. Tātad par, pret, atturas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 atturas noraidīts. 24. par, pret, 24. gribat pārbaudīt, labi. 24. 24. Labi, tad pirmo, nu labi, pārbaudīsim pirmo, kaut gan tas jau bija nobalsots. Tātad pirmais grozījums. It's, uh, geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts 27 pret, 26 par. 24. par, pret, atturas noraidīts. 25. par, pret, atturas pieņemts. Tagad 28. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. Kā lūdzu? Nē, es atvainojos pieņemts. Trešais par pret atturas noraidīts. 29. par pret atturas noraidīts atturas pieņemts. Ungurjānu kungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar balsojumu, tā kā tas tagad atspoguļo mūsu grupas pozīciju, es gribētu aicināt balsot par galīgajā balsojumā. No tā es secinu, ka iepriekš prognozes par balsojumu bija pesimistiskāks nekā rezultāts. Jā, mums eh, bija eh, cerības, ka mums būs vairāk eh, deputāti balsojumā klāt, bet tā, līdz ar to tagad mēs esam pret. Sala Frankas kungs. Is, is Nu, man šķiet, ka tā ir vienkārši norāda uz to, ka kompromisus gatavojot ir jāstrādā intensīvāk nekā tas līdz šim ir darīts, acīm redzot, šajā gadījumā. Uh, Tad tagad elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Ziņojums ir ar 27 balsīm par un 26 balsīm pret pieņemts. Pīk, Tas ir tāds stabils pamats. Nu, nu. Gālera kungs, neizsakiet šādas piezīmes, jums kādreiz ar tā varētu gadīties. Tagad uh, pāriesim pie Raučeka kunga atzinuma. Kā tur bija nu, tas nosaukums? Nē, Rauček, kā jūs uzvārdu uzrunā? Vai Rauček kungs ir klāt? vai joprojām par futbolu interesējas? Cēlerkungs, vai jums ir kaut kas sakāms? Nē. Kurš par pirmo grozījumu? Pret. Atturas pieņemts. Elektroniskais galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit divi par, Nu labi. Bitte die Tagesordnungspunkt 10. Tagad desmitais darbkārtības punkts. Džentilīni un Mirel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 Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, es gribētu turpināt sēdi. Man ir liels prieks, ka Džentelīnī kungs un Mirela kungs eh, ir eh, klāt no ārējās darbības dienestu un eh, paplašanāšanās ģenerāla direktorāta. Šodien gribētu runāt par notikumu attīstību Serbijā pēc vēlēšanām. Uh, Bija gan parlamenta, gan arī vietējās vēlēšanas un arī uh, pārsteidzošā kārtā ārkārtas prezidenta vēlēšanas. Jāapzinās, ka starptautiskie vēlēšana novērotāji ir teikuši, ka ir uh, bijusi atvērta un uh, konkurencija atvērta vīde vēlēšanās. Uh, Mm, bet preses brīvības ziņā ir nepieciešami vēl uzlabojumi. Prezidents Nikoličs iepriekšējā nedēļā bija šeit, tikās ar Van Rompēju, Eštoni un Fūles kungu. Un no abām pusēm tiek teikts, ka šī tikšanās ir bijusi pozitīva. Prezidents Nikoličs konstatēja, ka Serbija ir pilnīgi apņēmīga kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti un visas um, vienošanās, kas ir panākts Belgradā un Prištinā, tiks ieviestas un uh, kandidāts status tiks veidots. Es dzirdu, ka stabilizācijas un asociācijas nolīgums uh, ir visās dalībvalstīs ratificēts, izņemot vienu dalībvalsti. Kura valsts tā ir, man tas interesētu, kur to nav ratificējusi un kādu apsvērumu dēļ. Un es domāju, ka Serbija ļoti labi apzinās, ka Eiropas integrācijas procesam ir svarīgi, lai valstī būtu labas attiecības ar savām kaimiņu valstīm. Uh, jo tas ir arī kā kritērijs, eh, pēc kur tiek vērtēts tālākais integrācijas process. Vispirms gribētu dot Džentilīnī kungam vārdu piecas minūtes un tad Mirela kungam, bet uh, Mirela kungs saturiski var izteikties, bet viņa balss, diemžēl, viņu uh, neatbalsta šodien, viņam būs grūti izteikties un izskaidrot mums lietas. Džentilīnī kungs, lūdzu, jums vārds. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, ir paties prieks būt šeit. Un tagad daži skaidrumi no manas puses. Pirmkārt, gribu sacīt, ka Eiropas Savienības politika attiecībā Serbiju un pārējo reģionu ir ļoti skaidra. Ir pēdējo mēnešu gaitā pieņemt padomu secinājumi, un, manuprāt, arī tas fakts, ka Februārī un decembrī padome daudz runāja par paplašināšanos, pieņemot lēmumus ne tikai par Serbiju, bet par visu reģionu. Ir ļoti nozīmīgs eh, notikumu attīstības turpinājums, un tāpat arī mēs apzināmies, ka šis reģions ir klātesošs mūsu debatēs, un mēs eh, eh, turpinām strādāt pie darba kārtības, kas ir Tesaloniku darba kārtība, kur mums ir tāpat arī jāņem vērā individuāli paveikties, bet kopumā Serbija tas ir labs vēstījums un tā skaitā visam reģionam kopumā. Un šajā kontekstā reģionālā sadarbība ir nozīmīgs punkts. Attiecības ar kaimiņu valstīm ir arī nozīmīgs punkts, un šis jautājums bija svarīgs attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par kandidātu statusu valsts kandidātu valsts status piešķiršanu Serbijai. Tālāk, e, tuvojošās vēlēšanas, un priekšsēdētājs jau atgādināja. E, tāpat arī par starptautiskajiem novērotājiem. Tāpat e, ir ļoti sarežģīti šobrīd E, nāk klajā ar kādām skaidrām prognozēm, cik ātri viss varētu notikt, protams, jo ātrāk, jo labāk, bet, kā jūs atsīju, gan tīri e, Eiropas perspektīvas dēļ, tas būtu nozīmīgi, bet e, būtiski par vēlēšanu kampaņu būtu pateikt to, ka Eiropas Savienība ir galveno politisko struktūru eh, darba kārtības augšgalā. Šobrīd mēs varam uzskatīt, ka galvenie divi bloki cilvēki e, Serbijā ir ar Eiropas Savienības darba kārtību, e, jautājumiem darba kārtības augškalā, un šī darba kārtība ir kopumā ļoti skaidra. Katrā ziņā es nedomāju, ka būtu iespējams prognozēt, cik ilgi viss varētu notikt, bet, nu, Eiropas Savienība neiejaucās šajos procesos. Tas arī ir nozīmīgi, kā sacīja Broka kungs Nikoličs bija pagājušā nedēļā šeit, un tā bija pirmā iespēja apspriest Eiropas Eiropas Savienības un Serbijas attiecības ar um, uh, Katrīnu Aštoni. Sarunas noritēja patīkamā mm, atmosfērā, un tā bija pirmā no daudzām sanāksmēm, ko mēs sagaidām. Un galvenais vēstījums bija Serbijai turpināt uh, virzīties pa uzņemto Eiropas Savienības kursu. Protams, ir ļoti daudz, kas jāpaveic, un uh, um, atgriezīšos jau pie iepriekš sacītā par dialogu. Dialogs sacīja, ka tas vēlētos, lai visi nolīgumi, kas līdz šim ir panākti, tiktu ieviesti, tas ir pozitīvs vēstījums, un līdz ko valdība tiek izveidot, līdz ko mums ir e, šī iespēja, būtu svarīgi un būtu nozīmīgi virzīt, virzīt šos jautājumus tālāk. Runājot par diskusiju turpinājumu, kas attiecās arī uz reģionālo sadarbību un samierināšanos un Serbijas pūliņus eh, stiprināt stabilitāti reģionā, mūsu nostāja bija skaidra, un Tagad Roberts Kupers dosies uz Belgradu un uz Prištīnu tuvāko dienu laikā, lai atkal varētu detalizēti apspriest šo nolīgumu, kas ir nepieciešams tā konkrētai ieviešanai. Un šķiet arī ar to es būšu visu izstāstījis. Paldies! Mirelkungs! mēģiniet nodrošināt vislabāko eh, sniegumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atsīju, man var būt grūtības eh, uzstāties, jo man ir problēmas ar balsi. Bet eh, sākšu ar to, kā Nikolīčs apmeklēja Briseli un komisārs Fīle tika uzaicināts uz viņa inaugurācijas balvu Belgradā. Un gan iepriekš ievēlētais prezidents, gan citi līderi, kuri mēs ceram būs daļa no valdības, viņš nāca klajā ar skaidru vēstījumu. Es negribu atkārtot attiecībā uz eh, Kosovu to, ko tikko norādīja Fernando, bet eh, otrais vēstījums attiecās skaidri uz reģionālo sadarbību un samierināšanos reģionā. It īpaši pēc Nikoliča paziņojumiem. Šajā sakarā 15. maijā notika Belgradā samits, kurā Nikoličs atkārtoja jau Briselē sacīto, ka viņš ir apņēmies strādāt pie reģionālās sadarbības un samierināšanās jautājumiem. Komisārs Fīle E, nāca klajā ar skaidriem vēstījumiem, e, kuru daļa jau izskanēja oktobrī, un daži no tiem ir ļoti nozīmīgi, piemēram, turpināt tiesu reformu un nodrošināt to, lai tiesneši un e, e, prokurori Shown that they are media freedom uh, can be improved for sure, and that's one of the. Varētu tikt pienācīgi iecelti. Tālāk uh, pret korupcijas politika. Ļoti daudz ir jāveic Serbijā. Un tad vēl viens ļoti svarīgs vēstījums. Serbijā ir E, nepieciešamība pēc e, struktūrālām un ekonomiskām reformām. E, Dināra vērtība ir kritusies pēdējo nedēļu laikā, un valstī ir nepieciešamas nozīmīgas struktūrāls ekonomiskas reformas. Tie ir tie galvenie vēstī, vēstījumi, tajā pašā laikā paužot vēlmi sniegt palīdzību šo jautājumu sakarā Paldies! Paldies! Kūkan kungs, delegācijas priekšsēdētājs. One has no voice, thank you, another has no you, microphone. <laughs> Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji daži novērojumi. Pilnībā piekrīt abiem eh, kungiem, vienkārši ņemot vērā Serbijas eh, nozīmīgo eh, stāvokli reģionā, ņemot vērā paplašināšanās procesu, mūsu vienīgā iespēja ir turpināt sadarbību ar demokrātiski ievēlētos Serbijas prezidentu Nikoliču un valdību, kura tiks izveidot pēc brīvām un demokrātiskām vēlēšanām. Manuprāt, vajadzētu lemt un spriest par jauno priekšsēdētāju un valdību eh, atkarībā no viņu E, paziņojumiem. Mums nevajadzētu demonizēt jauno prezidentu, kā tas notiek atsevišķās aprindās. Mums vajadzētu iesaistīties pilnā sadarbībā attiecībā uz nākotnes uh, Serbijas integrāciju. Un būtu nozīmīgi uzsākt um, e, Belgradas Prištinas dialogu, būtu nozīmīgi gūt skaidru redzējumu, ko tad mēs vēlamies panākt no šī dialoga un kā mēs vēlamies strādāt nākotnē. Jo es apzinos, ka prezidents Nikoličs eh, sacīs, ka viņam vajadzētu būt uh, Serbijas puses sarunu vadītājam. Es īsti nevaru iztēloties, kā tas notiks. Un arī ļoti svarīgi būtu tas, lai visas Eiropas institūcijas eh, runātu ar vienu vēstījumu un vienā balsī. Nesenā eh, Nikoliča vizītes laikā šķiet, ka Vadrompejs, Aštor un Barozu tā rīkojas un būtu nozīmīgi šo līniju paturēt nākotnē. Tāpat arī ir jānorāda, ka Kosovā eh, būs svarīgi, kā attīstās situācija. Es Serbijas attiecību normalizācija ar Kosovu ir nozīmīga, un mums vajadzētu definēt, ko tad nozīmē normalizācija. Mana uh, valstī normalizācija bija pēc tam, kad Krievija karoja 68. Uh, Čekoslovākija, un pēc tam iestājās normalizācija. Tāpēc vajadzētu saprast, ko tad mēs saprotam ar uh, normalizāciju un jāsaprot, kāda veida attiecības būtu tās, kuras neapdraudētu Rietumu Balkānu stabilitāti, bet būtu visskaidrāk un labāk apzināties, ja mēs aptver, saprastu konkrēto saturu, nevis tīri filozofiskas konstrukcijas, kuras mēs varam uh, izmantot kā oratoru, taču situācija tās negroz uz vietas. Paldies! Paldies! Tagad gribētu aicināt izteikties Šeflin kungu un arī gribētu aicināt um, iekļauties divu minūšu laikā. Paldies! Divas minūtes ir ļoti um, barga disciplīna, bet nu tāda ir dzīve. Es piekrītu tiem, kuri pieņem, ka Nikoličs ir ievēlēts demokrātiskās vēlēšanās. Es novembrī pavadīju stundiņu ar viņu. Manas iespējas no viņa un citiem, ar kuriem es runāju Belgradā, ir, ka viņa e, Eiropas apņēmība ir patiesa un arī viņš ir eh, pārliecinājis eh, savu partiju par šo jautājumu. Viņa panākumi starptautiskos um, mēdījos varētu būt nepareizi atspoguļot. Ar neseniem paziņojumiem un žestiem esmu to redzējis. Um, uzskatījis to, kā nepieciešamību apmierināt viņa vēlētājs Nikoličs un uh, Eh, Serbijas sabiedrība nevienmēr domā vienādi, vismaz ne gribu norādīt, ka eh, ļoti liela serbu iedzīvotāju daļa ir nemierā ar eiropeisko tendenci, un tas mums ir jāapzinās un jāņem vērā. Gribu sacīt, ka ekonomika ir primāra problēma, ir ļoti augsts bezdarba līmenis, ir īpaši jauniešu bezdarbs, kas sasniedz reizēm 50%, viss atkarīgs, kā to uzskaita, tālāk par politiku runājot. Gribu sacīt, ka nevajadzētu domāt, ka kāds ir mazāk nacionālists nekā Ni eh, Nikoličs visi ir, eh, pārējie ir tikpat lieli nacionālisti kā Nikolišs, ņemot vērā to, ka viņi bija politikā jau Miloševiča gados, to nedrīkstētu aizmirst. Un es gribētu piebilst, ka e, eh, Servijas bombardēšana ir atvērta brūce, eh, tā ir. E, traumējusi sabiedrību, un tas ir jāapzinās, un tāpat arī es apzinos, ka ļoti daudz ir jādara bēdi, eh, par mēdījiem, par korupciju, par mēdīju gribu sacīt, ka ļoti būtiski ir, lai varētu maksimāli plaši nodrošināt piekļuvi internetam. Tas varētu eh, nodrošināt eh, plašu viedokļu daudzveidību, un es negribētu pilnībā izslēgt to, ka šo sarunu rezultāts palīdzētu veidot eh, koalīciju. Eh, paldies, eh, kopā kundzi uz divām minūtēm. Paldies! Paldies, kungi, par uzstā prezentācijām. Serbijas tauta ir izdarījusi savu demokrātisko izvēli, kas mums ir jārespektē un pienācīgi jāanalizē. Un, manuprāt, un manā grupā e, Serbi nav izvēlējušies atsacīties no Eiropas tendencēm. Prezidents Nikoličs tika ievēlēts eh, gan ar nelielu vairākumu eh, pār Tadžiču un arī eh, gribu piekrist tam, ka mums nevajadzētu demonizēt prezidentu Nikoliču. Tomēr viņš ir nācis klajā ar satraucošiem paziņojumiem, no kuriem viss satraucoši Eh, šākajiem ir Srebrenicas genocīda noliegums. Es to skatu par soli atpakaļ un par spekulācijām, kas ved strupceļā. Un esam gandarīti, ka parlamenta prezidents Šulcs eh, Strasbūrā eh, plenārsēdē pauda savu nostāju šai sakarā. Tāpat arī E, uzskatām, ka jaunajam Serbijas prezidentam ir jāturpina strādāt Prekš, priekšteču iesāktais, veicinot reģionālo sadarbību, samierināšanos, e, mieru un stabilātu rietumu Balkānos. Mēs zinām, ka valdības veidošana ir grūts uzdevums, jo Serbijas parlamentā būtu 44 partijas, kas cīnās par ietekmi un varu, bet kompromiss ir iespējams un vairāk nekā nepieciešams. Ik vienam ir jāapliecina atbildība un izpratne, un tas varētu būt vēstījums Belgradai. Mēs vēlamies, lai stāto sabatā darboties spējīga valdība, kas var turpināt reformu procesu ceļā uz Eiropas integrāciju. Un visbeidzot, Kosova pilnībā piekrīt Kūkana sacītājiem, ka dialogs ir jāuzsāk maksimāli drīz un mūsu nostāja par attiecību normalizāciju ir pilnīga prioritāte. Neatbalstu viņa viedokli par normalizāciju kā sofistikāciju. Manuprāt, tā ir pragmatiska pieeja, kuras mērķis ir tas pats kopumā bet tas ir daudz labāk Serbijai un tā valstīm, kuras nav atzinušas eh, Kosovu. E, dialogs ir jāturpina, un šis ir process, kas mums visiem būtu jāatbalsta, un mēs visi zinām, ka šajā procesā Serbija varētu strādāt, lai stiprinātu Kosovas serbu tiesības, un, protams, lai Eh, pa, eh, palīdzētu šajā jomā. Mēs varētu runāt par eh, garantijām šiem cilvēkiem, lai viņi nejustos pamest novārtā no Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības puses. Paldies, Kornelīsens kundze, ļoti īsi, jo Kopas kundze sac, sacīja samērā daudz no tā, ko bija iecerējusi teikt. Gribētu jautāt par Nikoča piezīmēm eh, Srebrenicas genocīda sakarā un par Vukovāru. Es biju Balkānos pagājušā nedēļas nogalē, un šīs jautājums ir nozīmīgs. Tāpat es dzirdēju, ka Eiropas Savienība saka, ka mēs skatīsimies viņā darbos un nevis vārdos, bet man šķiet, uh, ka tas ir noliegums tam, cik nozīmīga varētu būt liela retorikas nozīme attiecību uzlabošanā. Un es gribētu zināt, kā Eiropas Savienība ir iecerējusi e, ir risināt šos jautājumus, tā skaitā gadījumā, ja tas atkārtojas nākotnē. Paldies, Nītas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Tā kā nav klāt kolēģis Kačins, kurš ir referents par Serbiju, gribētu ieskicēt savas grupas nostāju. Jūs zināt, ka mana grupa kopš paša sākuma ir bijis, ja tā var to nosaukt, kritisks Serbijas atbalstītājs un kritisks atbalstītājs Serbijas iestājai Eiropas Savienībā mm, pienācīgā laikā, eh, nekļūstot pārāk pielaidīgiem atsevišķos kritērijos. Ar gandarījumu uh, Ehm, vēroju, ka vēlēšanas ir atzītas par saprātīgi taisnīgām un eh, caurskatāmām. Es nekomentēšu ievēlētos personas, jo neatkarīgi no tā, kas viņi ir, mums ar tiem būs jāstrādā, vai nu viņi mums patīk vai nē. Protams, es paužu nožēlu eh, par Eh, tiem paziņojumiem, ka Srebrenica nav bijis eh, genocīds. Es domāju, tas bija, mm, tā bija liela kļūme un svarīgi ir runāt par eh, normālu attiecību veidošanos starp Serbiju un Kosovu, ne tikai galvenokārt par mieru, dēļ mieru un stabilitātes reģionā, bet arī tāpēc, ka šķiet, ka Ziemeļa Kosova attīstās kā e, pilnīgi visam nelikumīgām un kriminālām aktivitātēm reģionā. Un tāpēc es domāju, ka vajadzētu izdarīt lielāku spiedienu, lai E, panāktu nozīmīgākas izmaiņas uz vietas. Paldies, Vaigalkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, vissvarīgākais vēlēšanu rezultāts Serbijā ir konservatīvā Serbijas e, politikas daļa, kam bija dot iespēju piedalīties un uzņemties atbildību par Serbijas Eiropeisko nākotni. Un šajā sakarā es uzskatu Nikoliča ievēlēšanu e, par ne jau to vissliktāko vēsti. Mēs e, varbūt gribam salikt visas solas vienā groziņā un domājot, ka tādiņš un tie, kuri e, vadīja valsti iepriekšējo gadu laikā, ir vienīgā izvēle Serbijai. Protams, pirmais eh, Nikoliča paziņojums bija nepiemērots un atspoguļo faktu, ka viņš ir bijis vietēji mēroga politiķis. Viņam nav starptautiskas pieredzes, ne arī eh, kont kontaktu ar politiskiem tendencēm Eiropā. Es domāju, ka turpmāk viņš varēs gūt atbalstu no Eiropas konservatīvajiem, tas būs vajadzīgs, un es, ja drīkstu sacīt, Eiropas konservatīvie reizēm atbalsta vēl sliktākus piemērus nekā Nikoličs. Un, protams, ir daži visai jūtīgi jautājumi runājot par Nikoliča nostāju. Viens no tiem ir Kosovas jautājums, otrs ir Bosnija Hercegovina. Viņa paziņojums par Srebrenicu bija sava veida eh, saikne ar Dodiku, kas ir ne visai veselīgi šajā gadījumā. Cit, visādi citādi es domāju, ka mums ir jāpieņem zināšanai arī tas, ka, protams, kā pamata problēmas Serbijā ir ekonomiskās problēmas ceļā uz Eiropas integrāciju, bet ir labs piemērs. No, should, uh... Ir Eh, notiek laba sadarbība tomēr un pozitīvas tendences šajā reģionā, Vojevodinas reģionā, tas ir jāņem vērā. Paldies, paldies! Ja mēs sākam ar sliktāko, tad šķiet, ka viss pārējais tiek uzskatāms kā uzlabošanās. Kreslodorf kungs. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es par 90% piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Uh, Bet nevajadzētu nu aizmirst vienu lietu šajās debatēs. Diemžēl mūsu Eiropas Savienība arī nav tajā labākajā uh, stāvoklī. Paraugāmies vienkārši uz uh, atsevišķām dalību valstīm. Pat Vācijā, manā valstī arī ir problēmas, un tur ir debats, kur man pilnīgi bail paliek. Tur nav vispār jāskatās uz Mikoliču un citiem. Tur tiek teiktas tādas lietas, kas vienkārši ir šausmīgas, kas notiek uh, Somijā, Līderlandē, Ungārijā. Uh, ko Fīdēš Ungārijā dara un tā tālāk. Bet uh, izšķirīgi eh, Serbijai ir ne tikai tas, ka viņi var iestāties, bet uh, lai viņi īstenotu uh, reformas nevis tikai Eiropas Savienībai, bet savu iedzīvotāju dēļ, savas valsts dēļ. Mums vajadzētu Serbijai ļoti skaidri paust mūsu atbalstu visos uh, reformu pasākumos, un viņiem ir vajadzīga arī cerība gaisma tuneļa galā. Uh, Uh, lai viņi saprot, ka ja viņi veiks reformas sevis pēc, tad viņiem pašiem ies labāk, jo šis ceļš ir uh, mērķis un nevis uh, iestāšanās kā pasmērķis. Mums nevajadzētu katru izteikumu tad izsvērt un vērtēt, ja es domāju par Berlusconi. Um, Tad man vēl tagad reips galva un samaras, ko teica kādreiz, kad bija krīze Grieķijā, nu tad, tad vispār pavērtēsim varbūt tā, ko citi saka, un uh, paraugoties arī uz to, ko saka ministrs prezidents Vācijā, tur arī viņiem ir daudz, kas vēl jāmācās. Mums vienkārši ir jāstabilizē viss šis reģions, ir jāpalīdz, lai tas funkcionētu, un Horvātijas iestāja ir skaidrs signāls, uh, bet mums vajadzētu atstāt uh, pietiekam daudz laika, uh, Protams, tagad eh, viss notiek ātrāk, bet eh, paraudzīsimies atpakaļ, kā radās Eiropas Savienība, cik ilgs laiks bija vajadzīgs no ogļu un tērauda savienības un tā tālāk. Vienkārši jābūt optimistiskākiem un jāstrādā ļoti smagi un intensīvi. Paldies! Mr. Tanok, please. Tā no nu, ka kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Serbijas draugs un e, tas Eiroatlantisko e, centieniem. Es piekrītu Kukan kungam, ka mums nevajadzētu demonizēt jauno prezidentu Nikoliču, bet es gribētu sacīt to, ka Srebrenicas genocīda noliekšana ir nepieņemama un ignorenta un neveiksmīga pieeja samierināšanās procesam reģionā. Un Šapenkungs pieminēja ekonomiku, kas svieš bāžas jaunatnes no, bezdarbs 50% nav gan baidos augstāks nekā Spānijā. Uh, Un eh, vajadzētu mums pašiem atrisināt šajā sakarā savas problēmas Eiropas Savienībā. Tāpat eh, par Melnkalni runājot, šķiet, ka attiecības eh, veidojas labi, ir zināmas nacionalistiskas tendences un Eh, es eh, gribu cerēt, ka Nikoličā attiecības ar Podgoricu uzlabojas. Bet es gribu cerēt arī, ka tiks piedāvātas dažādas opcijas, tajā skaitā arī e, zemes gabala apmaiņa, bet es nevaru pilnībā piekrist Nītas kundzei par e, Uh, uzbrukumiem uh, Ziemeļa Kosovai. Organizētā noziedzība ir vērojama visā reģionā, bet uh, tā kā Ibras Ziemeļa teritorija ir ar neskaidru statusu, tad jautājums ar laiku varētu kļūt vēl aizvien problemātiskāks. Landsbergi kungs nākošais runā. <coughs> Paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums E, ir vairāk par ģeopolitiskiem jautājumiem. Šķer, Serbija šķiet. Um, uh, e, kāpjas atpakaļ uz Krievijas protekcionismu. Un šajā sakarā ir jāpiemina atšķirīga kandidatūra no Muitas Savienības eh, piedāvātā kandidāta. Un alternatīva kandidatūra no Serbijas puses, ko uh, atbalstīja Krievija. Un to atbalstīja arī trešā pasaule, kur Krievija ir ar lielu ietekmi. Ser... Un šeit Serbija ļoti, bija ļoti pašpaļāvīga, tāpat kā um, Miloševiča karu laikā. Vai šajā sakarā ir kādas norādes vai nav? Paldies, Pīkola kungs. Thank you. Pa, eh, paldies kā OACPA novērotājs Serbijas vēlēšanās un Horvātu nu, eh, politiķis uzskata, ka Serbijas tauta nebalsoja par uh, iepriekšējo prezidentu Tadiču, tādēļ, ka viņiem nepatika viņu ārpolitika. Serbijas politiķi, es ticu, nevēlas sabienot, uh, sabojāt savus uh, attiecības ar kaimiņiem. Uh, taču viņus spiež, zināms, dilemmas un sociāla neapmierinātība. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienībai jāpatur durvis atvērtas Serbijai un citām Rietumu Balkānu valstīm, bet ne, tāpat nedrīkst ļaut pagātnes rēgiem ienākt pa šīm durvīm. Kopumā mūsu rīcībai būs eh, atkarīga no tā, vai eh, Eiropas Savienība būs veiksmīgs uh, mediātors Rietumu Balkānos uh, tuvāko gadu laikā, kā tas bija Rietumu Eiropā pēdējo 60 gadu gaitā. Uh, Horvātija, kā rietumu kaimiņš, ir ieinteresēta redzēt Belgrādas progresu ES virzienā, ir jābūt skaidrai reformu politikai, struktūrālām reformām, tie arī parādīs, vai Serbija šo ceļu spēs iet. Paldies! Paldies! Vārds Gomešas kundzei. Man kolēģi Kopa un Kreisels Dörflers jau mūsu šīs situācijas interpretāciju eh, atspoguļoja. Vēlos tikai piebilst, ka arī lielā mērā Pikols kunga sacītu atbalstu, zinot, kā eh, Serbijas vēlētājs ietekmēja mūsu ekonomiskās krīzes sekas Es gribētu uzdot jautājumu, kā ES var būt efektīgāka e, sniedzot Serbijai stimulus, piedāvājot viņai stimulus e, ceļā uz Eiropas Savienību. Un kā mēs spētu e, šo, šai savai politikai panākt lielāku atbalstu no pilsoniskās sabiedrības puses apzinoties, ka politiskie līderi varbūt ir tādi nestabili, kā mēs varētu um, pilsonisko sabiedrību ieinteresēt uh, uh, uh tādā uh, ziņā, ka viņi varētu pozitīvi ietekmēt situācijas attīstību valstī un Eh, arī saprast to, kādu labumu dod eh, eh, sakara ar Eiropas Savienības Serbijas tautsemniecībai. Paldies! Tagad vārds Džentlīnī kungam un tad Mirēla kungam. Paldies! Daži komentāri, kas tā vairāk uz mani attiecas, kā man šķiet. Pirmkārt, par mūsu mērķi. Skaidrība, praktiskums, nevis filozofiskums. Runājot par Kosovu. Mēs tiecamies uz funkcionējošām attiecībām. Es domāju, ka tam vajadzētu būt mūsu mērķim. Nerunāsim par atzīšanu, mums nepieciešams funkcionējušas attiecības. Un ja paraugamies uz pēdējo mēnešu procesu, uz dialogu, uz vienošanām, kuras ir panāktas, dažas ir tikušas implementētas, citas nē, droši vien neviens nav īsti sajūsmā par to, cik ātri vai lēni lietas virzās, taču ja paraugamies uz procesu kopumā, tad sadarbība tomēr virzās uz priekšu, cilvēki gūst no tā labumi, un šķēršļi ceļā uz ēst tiek viens pēc otra novākti. Tātad mērķim ir jābūt, manuprāt, šai funkcionē, šīm funkcionējušām attiecībām. Runāt par reģionālu sadarbību, protams, ļoti svarīgi, neapšaubām. Mūsu reakcijai arī rakstveidā bija pietiekoši skaidri jau no paša sākuma. Mēs atgādājam. Mēs atgādinājām starptautiskās krimināltiesas pozīciju, mēs neesam šeit, lai vēsturi pārakstītu un tā tālāk. Tas tie svarīgi fakti, un mēs gribējām tūlīt pat rēģēt. Skaidru un nepārprotam. Runājot par ģeopolitisko dimensiju, es jau iepriekš sacīju, Eiropas Savienība, manuprāt, virza Serbijas uh, darbkārtību veiksmīgi, un jo skaidrāk būs mūsu darbkārtība, jo skaidrāk arī būs Serbijas pašas darbkārtība, par to man šaubu nav. Tas varētu būt viss došu vārdu pieeram. Lūdzu, Mirelkungs, paldies priekšsēd. Pirmkārt par Kopas kundzes un Kornelisenas kundzes sacīto par prezidenta izteikumiem par Srebre, Srebre, Srebrenicu un Vukovāru. E, kad notika tikšanās Belgrādā un Briselē ar Nikoliču kungu, viņš sacīja, ka e, viņš ticis pārprasts, viņa izteikumi izrauti no kopsakara un tam līdzīgi. Taču ko es vēl sacītu? Ka gan Belgrādā inaugurācijas pasākumā gan arī šeit ar prezidentu Van Rompuy. Tas sasaucas ar Kukānu kungu sacīto, visi es pārstāju runāju vienā balsī. Izlīgums, eh, reģionālā sadarbība, lūdzu izvēlēties tādas mērens izteikums. Tāds bija vēstījums, kur mēs jau no paša sākuma paudām prezidentam. Un pēc šiem skaidriem pasai, paskaidrumiem no viņa puses, kā es tos vērtēju, es domāju, ka eh, līdzīgi kā Kukansungs sacīja, tuvāko mēnešu gaitā mēs varēsim vērtēt um, viņa darbību. Un tomēr arī eh, raugoties uz uh, prezidenta rīcību, viņš ir tiešām uh, jau ļoti lielā mērā progresējis. Uh, inaugurācijas pasākumā arī šeit Briselē viņš ir skaidri paudis vēlmi Serbijā iestāties Eiropas Savienībā. Un Tanoka kungs jautāja par attiecībām ar Melnkalni. Es domāju, ka nav pamata uzskatīt, ka varētu būt problēmas ņemot vērā arī to, ka Melnkalnas prezidents bija viens no retajiem, kas piedalījās Nikoliča kunga inaugurācijas pasākumā 11. jūnijā. Kas attiecas uz piebildēm par vēlēšanu kampaņu un tam līdzīgi. Tie, kuri, kā piemēram Gomešas kundze sacīja, ka tauta nebalsoja uz ārpolitikas vai Kosovas jautājumu pamat, tā tiešām ir taisnība. Viņi, viņas lielā mērā ietekmēja bezdarbs, eh, kas ir strauji pieaudzis, tad, tad eh, maizes un eh, iztikas jautājumi, ja tā ir teikt. Kā mēs varam turpmāk palīdzēt Serbijai? Mm, esam norādījuši, un komisārs Füller jums ir to pēdējo gadu gaitā pārspriedz katrā progresa ziņojumā rudenī nepieciešamība turpināt reformas Serbijā, kas attiec uz konkurenci, e, tas, ka pastāv tāds zināms oligopols attiecībā uz cenām, struktūrālās reformas ir jāvirza, privatizācija, mediju reforma. Jā, tik tiešām mēs esam gatavi sniegt visā uh, šajās darbībās atbalstu, taču mēs gaidām arī e, apņēmību no serbu puses šīs lielās reformas veikt, lai arī iznot sarežģītas ekonomiskas situācijas. Taču kopumā es domāju, ka ne, nedrīkst būt šaubu, un mums labi apzināties, ka visa reģiona un pat visas Eiropas kopumā interesēs ir Serbijas tālāk virzība ES virzienā, tas veicinās mieru un stabilitāti. Paldies! Paldies! Džentilīni kungs un Mirela kungs, paldies kolēģi. Nākamais darbkārtības punkts. Mēs sāksim par to runāt 10.30, tad mūs uzaicinātie viesi ieradīsies, līdz tam neliels pārtraukums. Paldies! So, colleagues, we can uh, continue our work with the next uh, point of our. Kolēģi, mūsu nākamais darba kārtības jautājums - viedokļu apmaiņa par uh, starptautiskās krimināla tiesas darbu Lībijā. Vispirms gribētu tiesas pārstāvi sveikt uz viedokļu apmaiņu Oliviju Svāk Goldmane un Jennifer Šensā statutiskās eh, sadarbības padomnieces tiesā un atgādināšu uh, ANO drošības um, padomas rezolūciju 1917 um, ehm, par startautiskās krimināla tiesas izveidi Lībijas jautājumiem 15. februāri 2011. gadā. Uh, un Lībija apstiprinājusi Romas statūtu. Nav atzinusi joprojām Romas statūtu. Um, uh, ir arī pausts liels bažas par uh, ziņām, kas joprojām pienāk pār uh, patvaļīgu, patvaļīgiem nāsodu izpildēm un citiem smagiem uh, pārkāpumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, Lībijā grib arī atzīmēt, ka um, Muammar Gaddafi, Saif al-Islam un Abdullah al-Sanusi arestu orderi, ko uh, tiesa 11. gada mājā um, publicēja, ir radījusi situāciju pēc tam, ka arī Lībijas tiesas vēlas, uh, viņi izverzījusi viņam apsūdīs, ka uh, ir Eh, apsūdzības izvirdīt pret tiem pašiem individiem par tiem pašām lietām starptautiskā krimināla tiesā, kā arī e, attiecīgās valsts tiesā. Es gribētu arī atbild, atzīmēt, ka starptautiskās krimināla tiesas darbinieku nesenā nolaupīšana ir nepieņemama, tas e, ir smags e, diplomātiskās imunitātes pārkāpums. E, turpināsim ļoti rūpīgi sakot situācijas attīstībai. Un 15. jūnijā arī bija ANO drošības padomas rezolūcija šajā jautājumā, kurā tiek prasīts e, pasīt pieeja aizturētajiem pastāvīgi un viņiem atļauj kontaktēties ar ģimenēm. Tātad vēlreiz sirsnīgs veids Švāks Goldmans kundze mūsu komitejā un aicināšu viņu mums sniegt uh, ievadu par situācijas attīstību Pirmkārt, vēl sirsnīgi pateikties par šo iespēju šeit ierasties pie jums šodien, lai eh, piedalītos šajā viedokļu apmaiņā par situācijas attīstību Lībijā. Priecājamies par to un vēlas arī paust pateicību par eh, stingro Eiropas parlamentu atbalstu tiesas darbam kopumā un īpaši uh, prokuroru darbam Tas ir bijis viens no mūsu galvenajiem atbalstiem, īpaši ņemot vērā neseno cilvēktiesību ziņojumu, kas publicēts aprīlī. Vēlos atzīmēt īpaši dažas lietas, kas ir bijušas ļoti svarīgas mūsu darbā. Pirmkārt, jūs atbalstījāt uzvedības kodeksa radīšanu aizturētiem. Jūs ziniet, ka mums ir vadlīnijas tam, un valstis un organizācijas cenšas nepieļaut kontaktu ar individiem tad arī eh, eh, sadarbība ar dalību valstīm ir eh, atbalstīta, tā skaitā attiecībā uz arestu orderiem, un starptautiskās krimināla tiesas klauzulas iekļaušana jūsu nolīgumos ar trešām valstīm, un arī jūs sekojiet šo klauzulu implementācijai, tas arī ļoti svarīgi. Mēs arī ļoti priecājamies par to, ka jūs atbalstiet eh, tiesas finansējuma eh, pienācīgā apjomā. Tas mums ļoti svarīgi bija, bijis un ir. Parlaments tur uzsvērs, tas ir svarīgi, un tas ir svarīgi, lai mēs varētu savus uzdevumus izpildīt. Tātad mēs jūtam tiešām spēcīgu atbalstu no jūsu puses. Un, protams, arī šis jūsu uzaicinājums šeit eh, būt šodien pauž, uh, eh, apliecina jūs atbalstu. Tātad es tad nedaudz tagad stāst, pastāstīšu par <clears throat> Lībiju, un tad Šendas kundze detalizētāk uh, varēs pastāstīt un atbild jautājumus. Kā jau priekšsēdē sacīja, ā, no drošības padomu. Uh, eh, 2011. Eh, gada februārī eh, izteicās par situāciju Lībijā vienbalsīgi, un šīs koncents mums šķiet ļoti svarīgs, jo tas ļāva mums ciešāk sadarboties, mums ir bijusi ļoti cieša sadarbība, un tas ļāva mums ļoti ātri virzīties savā darbā, tādēļ mēs varējām spēkt pagaidu eh, izmeklēšanas procesu, sākt izmeklēšanu ļoti raiti, un tad Um, pievērsties savai pirmai lietai. Uh, spējām to darīt jau mājā. Tas, tā bija apsūdzība pret šiem trim individiem. Uh, Māra Gaddafi, viņu dēlu Saifu, Alislam un uh, pretizmeklēšanas vadītāja Abdula Al-Sanusī. Mēs viņus, pret viņiem izvirzījām uh, apsūdzības par uh, noziedzību pret cilvēcību, uh, genocīdu. E, svarīgi to visu paturēt prātā. Un um, ņemot vērā visus šos noziegumus, kurus e, Lībijas varas iestādes ir iespējams padarījuši Gaddafi valdīšanas gaitā, tātad līdz, 15. Februā, līdz 5. februārim 2016. gadam tikai tajā laikā, laikā ierobežots mums ir mandāts. Un mums šķiet ļoti svarīgi ātri virzīties uh, tomēr ar saviem iz, savas apsūdzības izvirzīt ātri. 27. jūnijā tika izdots trīs arestu orderi šiem individiem, un kas tika at, uh, atzīts, ka ir pietiekoši pamats uzskatīt, ka pēc arābu pavasara 2011. gada sākumā Lībijas varas iestādes uh, izveidoja politiku plānu Uh, Uh, apspiest disidents, izmantojot jebkādas līdzekļus, lai demonstrācijas apspiest un apspiestu individus, kas bija disidenti, viņa prāta vai arī piedalījās demonstrācijās. Un tas bija uzbrukums e, pilsoniskai sabiedrībai. Kas pēc tam notika? Kā jūs ziniet? Al-Saifs tika apcietināts Zintanā, un Libijas varas iestādes, tātad jaunā, e, jaunais režīms sacīja, paldies starptautiskā krimināla tiesa, ka jūs tik ātri sākāt darboties, paldies par uh, to, ko esat izdarījuši, bet saskaņā ar Romas statūtu mēs gribētu pašu lietu tagad izmeklēt. Taču uh, prokurora eh, birojas bija ļoti skaidri savā nostājā, ka mūsu eh, noteikumi mums citu iespēju nedod uh, E, kā tomēr šo lietu izmeklēt. Tas ir komplementaritātes princips. Tiesai ir jādarbojas, ja nav nacionāla uh, procesa, taču ja ir, tad e, t, tām jāvirzās priekš. Tātad mēs ļoti skaidri uh, Libijas varas iestādēm paudām, ka ir jābūt nopietnēm procesam. Libijas varas iestādes um, ļoti nopietni to uztvēra un viņa iesniedza uh, pielai, pieļaujamības prasību šogad ļoti detalizēti, ļoti pamatīgi sagatavot un balstīt uz to, ka Lībijas e, ģenerālprokurors ir sagatavojis e, apsūdzību pret Saif par nopietniem noziegumiem, kas ir padarīti kopš 2011. gada e, sacelšanās, ieskaitot noziegums, kas pastrādāta laika posmā no februāra līdz mājiem. Tātad būtībā attiec uz tiem pašiem nozīmumiem, kurus mēs apskatām, e, taču juridiskais tests e, komplementaritātei ļoti kom e, specifisks. Tur ir jautājums par to, vai ir tās pašas izmeklēšanas pret tiem pašiem individiem par tām pašām darbībām. Un tieši uz to arī mērķē Libijas tiesības sargājušās iestādes ļoti svarīgi atzīmēt, ka lībieši ir sadarbojušies, ka viņi ir e, statūtu vai noteikumu e, normas ievērojuši. Viņi nedara tā kā Sudāna, kas nemaz nesadarbojas, kas nerespektē mūs, bet viņi saka, mēs respektējam statūtus, kaut gan viņi nav līgumsadzēja puses, bet viņi ir, viņi tomēr tos respektē un iz, atsaucas uz statūtiem, lai uh, um, apstrīdētu pielai, pie, eh, pieļaimību. Visbeidzot, eh, būs eh, tiesai jāizlemj, vai kā lemt par šo Lībijas varas tiesastāžu rīcību. Alislams esot apsūtījumā, atrodas labā apgādībā, viņš, viņam ir pārtika, viņš un tam līdzīgi. Mēs atbildējām šīm uz šo apsūdzību, eh, šo, šo eh, sūdzību par pielaidamību, un pat labam tas tiek izmeklēts. Tagad tiesnešiem būs par to jālēmi, viņi ļoti rūpīgi to izvērtē. Un vēlos skaidri paust attiecībā uz šo pielaižamības pārbaudu, mēs raugamies uz situāciju kopumā vai tiešām e, šīs lietas tiek izmeklētas tieši tās pašas konkrēti, pa kurām mēs vēlamies e, izmeklēt. Jūs zināt, Elsa Nustīra Mauritānijā apcietināts, kas arī nav līgumslēdzēja puses. Ir dažādas prasības Mauritānijai nosūtīts viņam no Libijas, no Francijas par izdošanu. Arī starptautiskā krimināla tiesa ir prasījusi izdošanu. Tagad ir Mauritānijas vārds iestāžu ziņā lemt, kā rīkoties ar šīm izdošanas lūgumiem. Alsa Nusija, cim redzot, ir diezgan nopietni saslims, tā kā līdz šim nekas tā īsti nav noticis, taču atkal tas ir Mauritānijas varas iestāžu ziņā izlemt, kā rīkoties. Mēs turpinām arī attiecībā uz otro lietu virzīties, tur ir runa par dzimumu noziegumiem pret vīriešiem un sievietēm. Un tomēr mēs ļoti labi apzināmies, dzimumu noziegumu sensitivitāti reģionā un īpaši Lībijā. Tādēļ cenšamies vākt pienākumus tādā veidā, lai upuri netiktu apdraudēti e, no dakteru, kareju vai citu puses. Mēs arī raugamies uz iespējamiem citiem aizdomās turmiem no Gaddafi režīmu, kas varētu būt ārpus Lībijas. Tātad dažādas lietas, vairākas e, paralēli mēs skatām. Kā jūs visi ziniet, ANO izmeklēšanas komisija eh, šī gada martā sastādīja ziņojumu, kurā tika pausts ļoti visaturošs eh, vērtējums par eh, Lībijā notikušiem nozīmumiem, tātad, kas attiec uz cilvēktiesību pārkāpumiem, tas dod tādu pārskatu, ne tā kā pro prokurora um, darbs, kas ir tikai ierobežots uz noziegumiem pret cilvēcību, kā arī gen genocīdu. Kopumā tika eh, konstatēts, ka ir pret tūkstošiem individu um, uh, aizdomas uh, un uh, par spīdzināšanu un citiem pārkāpumiem uh, to izmeklēšanas komisija ir konstatējusi. Mēs to ņemam vērā. Mēs arī uh, raugamies uh, uz apsūdzījumā par NATO darbībām Libijā. Uh, Eh, par apsūdzību, ka NATO ir eh, tīši eh, tīši vērsties pret civiliedzīvotājiem, ka ir bijuši civiliedzīvotāji nāz gadījumi, pieci, piecos gadījumos konkrēti mēs izmeklējam šīs lietas, lai konstatētu, vai ir bijuši samērīgums ievērots, lai izvairītos no civiliem upuriem. Uh, E, no to valsts puses, kas šīs misijas īstenoja. Un atkal mūsu juridiscijas pamats ir 1970 e, rezolūcija mums NATO ir 1973, kas izmeklē NATO darbību, taču mēs tikai uh, izmeklējam iespējamos noziegumus pret cilvēcību vai genocīdu. Lībijas valdība ļoti skaidri apzinās šo apsūdzību nozīmību, uh, e, kā jautājums ir jārisina. Viņi ir izvirzījuši visaptarošu plānu, kā risināt šos jautājumus. Mēs esam uzsvēruši, ka ir jābūt uzsvaram uz atbildīgumu un konkrēti arī, e, kā e, mēs apiemies ar aizturētajiem un vai ir kādam e, jātiek atbrīvotam, vai tas var tikt tur, turēts apcietinājumā arī turpmāk. Ir bijuši neoficiālie aizturēšanas centri, tie jāslēdz, un ja ir šāds spīdzināšanas vai citāda veida neadekvāta apiešanās ar aizturētiem, tad uh, tas ir jāizbeidz, un to mēs esam skaidri pauduši Libijas varas iestādēm un pieprasījuši, ka viņi visaptaroši risinātu šo problēmu. Viņi ir arī e, e pauduši, ka viņi tādu pārstrīkosies kā prokurors, proti tātad e, vērsīsies pret tiem, kas ir atbildīgi par visnopietnākiem noziegumiem, bet kas attiec uz pāriem noziegumiem, tad citi mehānismi tiks izvērcēti pagaidu e, e, e plāns tiesiskumam. E, Tad, tad eh, tas viss ir procesā, eh, Libijas vāras iestādes pieliek tam liels pūliņus, un mēs gribam viņus arī turpmāk tajā visā pamudināt. Lūk, situācija īsumā attiecībā uz eh, situācijas attīstību Libijā. Pirms slēgsim, pirms beigšu šo runu, gribu pieminēt mūsu četrus kolēģus, kas pat labam dzimtenē ir aizturēti. Mēs ļoti apsveicam jūsu atbalstu viņiem, mēs veicam pārunas ar Lībijas varas iestādēm. Uh, ar startautisku darboņu palīdzību, lai e, iespējams risinātu pārpratumus un nodrošinātu viņu atbrīvošanu iespējami drīzāk. Tātad liels paldies jums par atbalstu. Jennifer un es esam gatavi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem. Vēlreiz sirsnīgi pateicos par iespēju e, šeit uzstāties šodien. Liels paldies par šo pārskatu, par informāciju par situāciju, un tagad gribētu dot vārdu kolēģiem jautājumiem. Uh, Gomešas kundze ir mūsu referenta par Lībiju lūdzu. Jā, un es tikko esmu atgriezusies no Lībijas. Tā pašā laikā es esmu arī viena no deputātiem, kas strādā šajā parlamentā kā starptautiskās krimināla tiesas draugu grupā. Paldies uh, par jūsu prezentāciju. Manuprāt, tas, ko jūs uh, teicāt, tiešām arī atbilsta informācijai, kur ieguva Lībijā. Lībijas iestādes tiešām gat, vēlas sadarboties ar starptautisko kriminālu tiesu un e, vēlas likt uzsvaru uz ne tikai šīm svarīgākajām lietām, bet arī cilvēkiem, kas ir e, aizturēti. Patiesā problēma ir e, tā, ka Lībijas valsts nefunkcionē, tas ir Kadafī mantojums, un ne tātad vissliktāk eh, funkcionē eh, šīs institūcijas un eh, tiesu sistēma ļoti daudz iegūs, sadarbojoties ar starptautisko kriminālu tiesu un starptautisko savienību. Un šī ir joma arī, kur, manuprāt, Eiropas Savienībai vajadzētu pastiprināt savu sadarbību ar uh, Libijas iestādēm. Protams, tagad ir sarežģīts periods, jo pārējais uh, vadības iestādes uh, gatavojas vēlēšanām, un tās ir līdz ar to ir vājākas, tās uh, zina, ka tās nevarēs turpināt strādāt. Un vēl viena problēma, kas ir saistīta ar tiesu sistēmas slikto funkcionēšanu, ir tas, ka arī drošības sistēma uh, nedarbojas. Nav tādas uh, īstas armijas un policijas, un vienīgais drošības aparāts ir šīs te uh, uh, militārās bruņotās uh, grupas, uh, Zintāna uh, grupas, uh, šī bruņotā mm, aps, ap, apsardzes grupa ir uh, viena, kas jāmin. Un uh, ir arī atbalsts ministrijās. Uh, Piemēram, nesen viņi kontrolēja Tripolis lidostu un viņi nodeva atbildību nacionālajām iestādēm, un tad viņi prasīja šiem bruņotajām grupām atgriezties un uh, nodrošināt uh, lidos drošību, jo viņi paši to nevar izdarīt. Un tas arī parāda, kur ir uh, šīs problēmas un grūtības. Un tagad viņi saskars ar šīm grūtībām. Es, protams, eh, starptautiskās krimināltiesas jautājumu pieminēju visos savos kontaktos. Es tikos ar politisko partiju pārstāvjiem, arī ar žurnālistiem par to runāju. Es biju apmācības sanāksmē Lībijas žurnālistiem, kuru organizēja Eiropas Savienība, un man bija izdevība ar viņiem par to runāt arī publiskā intervijā. Es to ļoti diplomātiski pieminēju Tas ir jādara diplomātiski, tas ir skaidrs. Mums ir jāsaprot, kādas ir lībiešu bāžas, tās ir tiešām patiešas rūpes un bāžas, un es viņus atbalstu, jo viņi saprot, ka ir milzu uh, naudas summas, kas uh, ir noslēptas ārzonās visā pasaulē, bet arī Eiropas Savienības valstīs, kuras kontrolē Kadāfī cilvēki. Un pastāv uh, reālas bailes, uh, ka tādi cilvēki kā Saisālis Lams uh, varētu dot pilnvaras saviem pārstāvjiem ārpus valsts, izmantot šo naudu ne tikai sev, uh, savām labumam, un uh, šī nauda ir nozakta ir Lībijas cilvēkiem, bet vienkārši, lai izmantot to arī, lai vērstos pret Lībiju. Un gribētu ļoti diplomātiski teikt, jo es saprotu, ka es runāju publiski, ka ir bijuši pārpratumi no abām pusēm, ka netika izrādīta pietiekama pietāte pret lībiešu bažām, kas ir pamatotas, un uh, šī zinta uh, bruņotā grupa, kas uh, tur apcietinājumā arī Saif al-Islāmu. Um, un ko es publiski teicu, es uh, ceru, ka uh, šis, uh, ko es teicu, tiks pieņemts. Libija, in my opinion, is having. Manuprāt, um, uh, Lībijai ir uh, slikts tēls uh, mēdījos, un lībieši to nav pelnījuši, jo Lībijai ir panākts progress, un um, salīdzinot ar to, kas notiek blakus Ēģiptē, un to vajag atzīt. Uh, Un tas ir ļoti netaisnīgi, jo starptautiskie mēdīji galvenokārt fokusējas uz sliktajām ziņām un nerunā par to labo, kamēr ir labas lietas, par ko runāt. Un to es uzsvēru arī Lībijas partneriem, ka viņu interesēs eh, ir atrisināt šo diplomātisko jautājumu ar starptautisko kriminālu tiesu, un es ceru, ka tas bruģēs ceļu uh, intensīvākai sadarbībai kriminālties jautājumā, un es piekrītu arī kriminālties teiktajam, ka Lībijai būtu svarīgi, lai tiesas procesi šiem Kadafī režīma galveniem cilvēkiem uh, tiktu uzskatīti par tādiem patiesiem tiesas procesiem, un tie tiktu skatīti visā pasaulē kā ticami. Un būtu izšķirīgi svarīgi, lai būtu starptautisks atbalsts visām procedūrām, kas notika Lībijā, eh, proti atbalstu no starptautiskās krimināltiesas, lai šis process viss būtu ticams, un mani eh, sarunu partneri vienmēr tam piekrīt, un to es uzsvēru arī šoreiz runājot ar lībiešiem. Vēl gribētu jums pajautāt, un eh, gribētu uzsvērt, cik svarīgs darbs ir starptautiskajai krimināltiesai darāms, lai uh, virzīt uz priekšu izmeklēšanas par izvarošanas gadījumiem un citiem dzimumu noziegumiem pret vīriešiem un sievietēm, eh, gan Mizratā, gan citās vietās Lībijā. Un neizskatās, ka lībieši paši varētu to virzīt uz priekšu, jo tas ir ļoti delikāts jautājums, jo sabiedrība ir ļoti konservatīva. Uh, Tātad tas ir jāvirza starptautiskā krimināla tiesai, bet ir arī plašs atbalsts tam Lībijā. Daudzi lībieši uh, tiešām ir gatavi sadarboties, uh, vācot pierādījumus uh, un tā tālāk. Vēl gribētu tomēr pajautāt. Ko starptautiskā krimināla tiesa dara? Jūs minējāt um, Zanusī lietu, kas ir. Um, um, arestēts Mauritānijā un tiek izdarīts spiediens uz Mauritāniju, un es domāju, ka mēs kā Eiropas parlaments arī varētu kaut ko darīt, bet ko jūs darāt attiecībā uz Abadadī un Musakusa un līdzīgiem cilvēkiem, kas ir sadarbojušies ar Eiropas uh, izmeklēšanas izlūkdienestiem? Uh, tādās ļoti nepatīkamās liekās, kā piemēram spīdzināšanā, uh, un tā tālāk, un uh, viņu uzskatu par vienu no galvenajiem, kas uh, pārkāpt cilvēktiesības un apspied cilvēkus. Misakose ir Saudārābija. Kāpēc visi nerunā par uh, spiedienu izdarīšanu Saudārābiju? Ko krimināla tiesa dara šajā konkrētajā jautājumā? Un visbeidzot, Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk tiesu reformas ziņā. Es gatavoju uh, informatīvu dokumentu, kuru jums drīzumā izsūtīšu. Paldies! Paldies, Gomešas kundze, par šo ļoti detalizēto uzstāšanos, par to, ka paudāt savu viedokli, sniedzāt informāciju. Un tagad došu vārdu Sala Frankas kungam. EPP koordinators viņš ir. E, Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sveikt e, SKT pārstāvis šajā parlamentā, un e, parlaments rūpīgi seko tiesas aktivitātēm gan attiecībā uz tā politisko atbalstu, gan arī uz to nolī, e, nolīgumu piemērošanu, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ar trešajām valstīm šajā sakarā. E, e, tā, to personu atbrīvošana, kas ir aizturēts Lībijā, ir mūsu akciju e, e, arī prioritāras. Un šobrīd jūs zināt, ka parlaments Eiropas Savienības institūcijas kopumā ir apņēmušās atbalstīt pārējais procesu. Parlamenta deputāta delegāts ir apmeklējis Lībiju, un mēs nesen uzņēmām e, Lībijas premjervietnieku vizīti. Kā sacīja Gomešas kundze? E, ir daudz vēl jāstrādā pie drošības aspektiem organizācijas un institucionālās stabilitātes valstī aspektiem. Mēs visi zinām tos procesus, kas norit valstī, un ir skaidrs, ka ir jāpārbauda šī jurisdikcijas savietojamība, balstoties uz to, ko iztenu eh, Lībijas eh, varas iestādes valstī. Taču valsts pēc Kadafi laika, no institucionālā viedokļa, vēl viss ir jāveido, gan tajā, kas attiecas uz vispārīgās drošības apstākļiem valstī, kam ir 4000 gāra zemes robeža, 2000 gar jūras robeža, gan arī attiecībā uz drošības struktūru, aparātu, policijas veidošanas. Vai varētu atbilst minimāliem standartiem tiesiskajām valstīm Tas pats attiecas uz tiesu sistēmu, un es gribētu mazliet zināt, kāds iespējas jums ir par šo procesu, kurš norit eh, procesiem, kas ir uzsākt pret minētām personām, un ar valsts tiesu struktūru spēju tos dovest līdz galam, un kādi E, kāda ir ticamība attiecībā uz apstākļiem, e, kuros tiek turēt aizturētie. Es gribētu zināt jūsu viedokli arī tajā par izturēšanos. Tie, tiek runāts par pārkāpumiem, par spīdzināšanu, jūs runājāt par e, tiem, kas bijuši lojāli Kadafī režīmam, un vai tiek izmeklēti arī šādi gadījumi un vai tas, kā tas atbilst drošības padomas mandātam. Gomešas kundze pieminēja Saudārābijas gadījumu. Es gribētu priekšsēdētāji zināt, kādi ir pūliņi, kas tiek īstenoti no SKT puses Sīrijas prezidenta gadījumā. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Sava Franka kungs, un dodu vārdu Lohbīlers kundzei, kura ir cilvēktiesība apakškomitejas priekšsēdētāja. Paldies priekšsādātāju un paldies arī jums par šo ziņojumu. No 3. līdz 5. jūnijam biju Tripolē un uh, pēc tam uh, es devos prom un tikai pēc tam uh, kriminālties cilvēki tika aizturēti bet var pateikt, ko teica mūsu partneri, runājam ar uh, profesoru Trakī, kura Nacionālajā pārējais padomā ir atbildīga par sadarbību ar kriminālu tiesu, runājam ar vice ārlietu ministru un valsts sekretāru ministru prezidenta birojā, kas ir atbildīgs par savienāšanās procesu. Tātad atbildes, kuras saņēmām, bijis uh, par to, vai Lībija ratificēs IKT uh, statūtu. Un tika teikts, ka tā, tur nav izpratni par to, un uh, tā ir prasība, kas tiek uzstādīta pāragri. Otrakārt, kā jūs raugāties uz sadarbību ar uh, starptautisko kriminālu tiesu? Un uh, tiek teiks, ka statūti tiek atbalstīti, un uh, viņi negrib teikt, ka tiesas process pret Saifal Islāmu uh, Uh, neīstenos uh, savā valstī pēc starptautiskiem standartiem vai nevēlētos īstenot. Tāpēc vienmēr tiek teikts, ka vajag vairāk laika, tiek lūgts uh, atlikt šo procesu laikā, bet tas neparādās argumentācijā. Un tad es gribētu jautāt, kā jūsu sarunās tas izpaužās, ja, jūs, ja viņš tiks tiesāts pēc Lībijas likumiem, tad viņam varētu zaudāt, draudēt uh, nāvisots, bet statūtu to izslēdz, tātad šeit nav tālākas sarunas. Trešais punkts, uh, atsaucoties to, ko Gomešs kundze teica, mm, sarunu partneri labprāt uh, sadarbotos ar starptautisko kriminālu tiesu, bet de facto viņiem nav kontroli pār uh, alislāmu aizturēto, un tāpēc viņi ir diezgan bezpalīdzīgi. Netika arī teikts, ko uh, Tātad Zintāns milit, šī bruņotā grupa grib par to, lai nodotu viņu valdības spēkiem. Un man izskatās, ka šī situācija ir diezgan bezcerīga. Sarunās ar oficiāliem pārstāvjiem un pēc vēlēšanām arī droši vien tā būs, ka viņi eh, cenšas rīkoties pēc juridiskiem standartiem, bet de facto vara un kontrola ir šo bruņoto grupu rokās. Un starptautiskajai krimināltiesai ir eh, grūti droši vien ieņemt šeit kādu pozīciju, bet mans jautājums būtu, vai no jūsu puses ir eh, tāds vērtējums, ka tas varētu mainīties, ka kaut kad šīs eh, bruņotās grupas varētu nodot aizturētos varas iestādēm. Paldies, tagad gribētu dot vārdu referentam par starptautisko kriminālu tiesu Kraisldorfē kungam. Paldies, sveicu šeit krimināltiesas pārstāvs. Paldies par uh, šo visaptvarošo ziņojumu, un Gomešas kundze un Lohpēlers kundze arī ziņoja par saviem apmeklējumiem, par to, kāda ir situācija. Man ir tikai pāris piezīmes. Manuprāt, izšķirīgi svarīgi ir, lai starptautiskā krimināla tiesa darbotos labi starptautiskā mērogā, kā Lībijas gadījums tiks atrisināts. No tā, kā Lībijas gadījumā uh, krimināla tiesa rīkosies, kā sadarbība notiks, eh, tas tiks vērtēts. Un skaidrs ir arī tas, ka pēc revolūcijas procesā eh, ir vajadzīgs zināms laiks, līdz izveidosies skaidrs struktūras. Es esmu no Minhenes, un Lokpīders kundze arī to zina, kā. Ka Uh, Alislām un viņa brālis un citi kā uh, izturējās un kāds viņiem bija privileģijas. Viņiem bija milzīga villa, kurā viņi dzīvoja, kā viņi uzvedās diskotēkās. Mēs tiešām ļoti labi zinām, kā uh, dzīvoja abi šie kungi. Mm, viens vairs jau nav tur un uh, viņš jau uh, izvairījās no tiesas. Tātad izšķirīgi svarīgi būs tas, uh, ko jūs sagaidāt no Eiropas Savienības, ko tai vajadzētu darīt vai nevajadzētu darīt, un es domāju, ka ja mēs no dažādām pusēm, eh, no, ar visādiem komentāriem vēršamies pie Lībijas atbildīgajām personām, eh, tad tas ir kontraproduktīvi. Bet svarīgi tā tad ir runāt vienotā balsī, ieņemt skaidru pozīciju, un tagad, kad Eiropas Savienības ārlietu ministri uh, Varbūt viņi varētu ļaut Keitrīnai Aštonai nonākt pie vienotas pozīcijas un nevis katram no ārlietu ministriem domāt, ka viņam tur ir jāiesaistās un personīgi paust savu pozīciju. Man interesē arī, kādas ir debatas ANO, vai bija uh, skaidras norādes, ka šie četri cilvēki no krimināla tiesas ir jāatlaiž brīvībā, vai šeit ir kāda jauna informācija. Uh, kā ANO eh, šeit rīkosies un izturēsies. Un eh, būtu jauki, ja aizvien vairāk valsts pievienotos starptautiskajai krimināltiesai, tas eh, stiprinātu tās ticamību, un paldies jums par darbu, ko jūs tur veicat. Paldies, Kraislē Dorfer kungs. Tagad gribētu dot vārdu Brantners kundzei. Lūdzu. For... Paldies, paldies, kas kopā ar mums šorīt eh, prezentācija. Gribētu uzdot jautājumu, jo jūs sacījāt, ka arī no Lībijas puses tiek gatavot procesu un uh, uz apkopot pierādījumu, un jūs esat veikuši šo pašu darbu, apkopojuši pierādījumus un veidojuši procesus, eh, lietas, un es gribētu zināt, kā notiek sadarbība pierādījumu ziņā, vai tādas nav, vai tas stiprina šo izskatāmo lietu. Un iespējams, ka varbūt, ja ne pavisam tuvā nākotnē, bet pēc kādiem mēnešiem vai gada varētu būt izveidot sistēmu, kurā jūs varētu sacīt, ja šī lieta varētu tikt izskatīta Lībijā, kā jūs rīkotos ar pie, pierādījumiem. Tās varētu būt arī debates par to, par valsts spēju vai nespēju rīkoties ar pierādījumiem, un tāpat arī daudzos citos gadījumos jūs pieminējāt. Nevis pār lieliem procesiem, bet eh, esmu pārliecināta, ka ir apkopot pierādījumi, jo jūs esat bijuši uz vietas un uh, uzkrājuši informāciju, ka es apstrādāju šo informāciju, kā tā tiek publiskota. Uh, kā tas notiek ar taisnības komisijas, samierināšanās komisiju, un mūsuprāt ir nozīmīgi, eh, lai šis samierināšanās process notiktu. Kādu jūs saskatāt savu lomu attiecībā uz um, šīm situācijām, kur jums ir pierādījumi, bet nevienmēr ir tā lieta, ko jūs vēlaties veidot. Tālāk pēdējais punkts par Sauda Arābiju. SKT e, bieži vien tiek uzskatīta, ka ne pret visiem izturs vienā, tāpēc es domāju, ka ir būtiski, lai šādi jautājumi arī netiktu izlaist no redzes loku, un kāda notiek šeit atgriezeniskā saikne, un kas vēl būtu jūsuprāt nepieciešams šim nolūkam. Paldies, Brantners kundze, vēl divi runātāji. Majerkungs no goja grupas vispirms. Paldies, priekšsēdētāji paldies starptautiskās eh, krimināltiesas pārstāvēm. Pirmkārt, gribētu paust savu un manas grupas eh, eh, solidaritāte ar tiem SKT locekļiem, kas ir nolaupīti, tie nav uzturēti, bet ir nolaupīti. Tā ir eh, grupa, kas uzņēmusies valdību pēc katastrofas, ko īstenoja NATO. Tas bija, tā bija patiesa katastrofa. Atkārtoju, tā bija katastrofa priekšsēdētāji, vai es drīkst turpināt, vai es netikšu pārtraukts. Tā bija katastrofa, jo netika īstenot rezolūcija no NATO un no ANO, tā, kad bija pieņemts lēmums lidojuma izslēgšanai, lai aizsargātu civiliedzīvotājus. Nē, tā nav tiesa tā, tie bija gaisa spēki no Nacionālās pārējais padomas. E, un no šīs visas problēmas. Mohameds Alherīči apliecināja, ka četri e, pārstāvi, no kuriem viens ir spānis, varētu tikt atbrīvoti. E, kad informācijas, ja tiek atbrīvots um, tā ir vienkārši no, nolaupīšana un tā nav aizturēšana. Tāpēc, e, tāpēc dāmas un kungi, nerunāsim par aizturēšanu. Šeit ir skaidra nolaupīšana. Un, ja tas izskan no tas SKT, tas ir pilnīgi nepieļaujami. Tāpēc es gribētu lai šajā visā haosā, kad, kad ir nemiernieki, bruņotie grupojumi e, dažādās vietās, e, kas uzdodas pie armiju, kad ir tūkstošiem aizturēto, par kuriem mēs nezinām, kādās, e, kā, kāda ir viņu situācija, ko ir aiz, sagūstījuši šī, šī Nacionālā pārējais padome, un, protams, viņiem būs mūsu atbalsts, lai viņi varētu punktu pēc punktam uh, uzdot, nodotu tiesu rīcībā visas atbildīgās par pārkāpumiem personas, vai tās būtu atbildīgas par Kadafī laiku vai no eh, nacionālās eh, eh, padomes laikiem. Tāpat grib atgādināt eh, pilnīgi barbarisko mm, Kadafī, pulkveža Kadafī eh, nogalināšanu. Un Es eh, nepiekrītu asins kultūrai, vai tā būtu bijusi Kadafī laikā vai Nacionālās eh, pārejas padomas laikā, un arī šis noziegums nedrīkst palikt eh, nesodīts. Un, manuprāt, ļoti nozīmīgu informāciju sniedz ziņojums par 26 tūkstošiem gaisa uzbrukumu, kuru rezultātā ir nevainīgi upuri, kas arī uh, nesaņems eh, gandarījumu. Šeit arī kurš ir, jāzina, kurš ir īstenojis noziegumu, vai tas būtu NATO pilots, vai Kadafī, vai Alkaida um, ehm, nemiernieks, jo šeit E, viss bija likt uz spēles, un tāpēc es domāju, ka jūs šajā sakarā saņemsiet visu mūsu atbalstu, lai visteidzamākajā veidā tiktu izmeklēt šie notikumi un tiktu izbeigta pilnīgi nepieļaujamā amatpersonu ierēģu um, nolaupīšana un turēšana gūstā. E, to cilvēki, kuri strādā profesionāli un Eiropas parlamentam ir jāpieprasa viņu e, pilnīgi bez nosacījumu e, atbrīvošana. Paldies, Meijer kungs, un tagad es gribētu dod vārdu Kirilova kungam, kurš būs pēdējais runātājs. Paldies, priekšsādātāji, vēl viena dimensija. E, par saifāli islama gadījumu runājot, mums vajadzētu būt izlēmīgākiem un būt ar savu nostāju. Es nezinu, kāpēc nav, un man šajā sakarā rodas daži jautājumi. Pirmkārt, mēs zinām, ka zināmu periodu Saisalis Lams bija reformista loma. Viņš apmeklēja Eiropas galvaspilsētas, viņam, viņš tikās ar augstu stāvošām personām, viņš nāca klajā ar iniciatīvām un viņš bija uh, Eh, labvēlīgi uzņemts, cik man zināms. Un eh, viņa rīcībā bija eh, liela daļa jūtik, jūtīgas informācijas. Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs neizdaram pietiekami daudz spiedienu. Otrkārt, Varbūt jūs atcerēsieties šo nepatīkamo Bulgārijas mediķu gadījumu, kad tika piespriesti nāvis sodu, un viņam bija šeit loma kā reformistam. Un pat šobrīd, es nesaukšu vārdus, bet augsta līmeņa Lībijas politiķi, kuri bija iesaistīti šajos mediķu gadījumos, kas tika apsūdzēti par bērnu e, nogalināšanu, kas ir briesmīgs noziegums, bet bija eh, zinām politiski iemesli tam, kāpēc es saucu šo, nosaucu šo piemēru. Tāpēc, e, ir nepieciešama Saifal Islamas stāšanās tiesas priekšā, bet jāapzinās, ka varētu būt atsevišķi um, pašreizējās valdības pārstāvi, kuri nav tajā visā interesēti. Taču mums ir jāapzinās, ka mūsu rīcībā ir savas sviras un mums tās ir jāizmanto. Un E, gribu dzirdēt atbildi uz jautājumu. Vai jums šķiet, ka ir šeit vai tur zināmi e, spēlētāji, kuri e, nesteidzas nonākt pie šī gala mērķa, kas būtu saifa al-islama stāšanās SKT priekšā? Paldies, Kirilov kungs, par šo ļoti būtisko jautājumu, un tagad es došu atkal vārdu mūsu viesiem. Eh, kuri, kuras eh, sniegs atbildes kolēģiem par šiem daudzajiem tematiem un jautājumiem. Paldies! Jā, es tiešām gribētu paust pateicību par lieliskiem jautājumiem un arī par kolēģi ziņojumiem, kuri nesen ir apmeklējuši Lībiju. Tas, to visu dzirdēt arī ļoti noderīgi, tas ļoti svarīgi mūsu darbam. Es mēģināšu atbildēt visus šos jautājumus, un tad, ja kāds vēlas ko piebilst, lūdzu, jūtaties brīvi, ja Dženifer vēlas pilst. Konkrēti individu, uh, Al-Baghdādi, Musa Kusi, jūs pieminat Kamis, mēs turpinam izmeklēšanu, mēs vācam informāciju, ļoti svarīgi atcerēties, ka mēs esam krimināla tiesa. Līdz ar to mums ir jāpierāda individu atbildība par noziegumiem, un tas ir jāpierāda nešaubīgi. Uh, Un tomēr mēs esam arī ierobežot savā mandātā tiesa, tātad mums ir šīs noziegums smaguma uh, e, ierobežojums statūtos, tātad vai ir runa par ļoti smagiem noziegumiem, uh, arī mēs uh, vēršamies pret tiem, kas ir visvairāk atbildīgie par vissmagākiem noziegumiem, bet kas attiec uz augsts līmeņa indīdiem, mēs turpinām savu izmeklēšanu un strādājam, lai sajam sadarbību, kas mums nepieciešama, lai turpinātu izmeklēšanas un turpināsim to darīt bet tāpat, kā jūs minējat savā ziņojumā, mums ir ierobežots budžets, un tas arī ietekmē mūsu darba ātrumu. Dažas izmeklēšanas nāks dažreiz piebremzēt, jo nevar visu darīt vienlaicīgi, bet mēs darām, ko varam. Un mūsuprāt, tikai tā arī var rīkoties. Kas attiecas uz jautājumu, vai lībieši, uz lībiešiem var paļauties attiecībā uz iztiesiešanu. Nu, tas ir saistīts ar tiesu lomu atkal. Mēs neraugāmies uz eh, tiesību aizsardzības sistēmu kopumā, bet eh, mēs raugamies uz tiesnešiem un uz konkrētiem, eh, konkrētām lietām, vai ir par tiem pašiem, pret tiem pašiem individiem vērstas apsūdzības par tiem pašiem noziegumiem. Uh, varbūt kāds no kolēģiem ir runājis ar vairāk personām, lai to izvērtētu, bet mēs raugamies to ļoti specifisku un tomēr šis būs jautājums, e, kas būs jāatbild tiesnešiem. Un te ir atkal jautājums par tī, e, nav sodu, vai tas tiks ņems vēlā diskusijā. E, Patiesībā šis jautājums nav līdz galam atbildēts, tiesa ir viena lieta pabeigusi, mēs strādājam pie daudzām citām lietām. Nekā nav statutos Eh, kas liek mums domāt, ka komplementaritāte nedarbotos, ja būtu stingrāks sots paredzēts nacionālās sistēmē nekā starptautiskā krimināla tiesā. Varbūt tiesneši var to ņemt vērā, varbūt Jennifer ko piebildīs. Eh, līdz šim mēs savos statūtos neesam šo jautājumu pietiekoši skaidri atbildējuši manā skatījumā. Runājot par Gaddafi atbalstītājiem un uh, E, kad mēs saņēmām jurisdikciju no tiesas e, drošības padomas, bija par, e, par nozīmēm, kas notikuši Lībijas situācijā kopš 2011. gada februāri, un vienmēr esam ļoti skaidri pauduši, ka mēs apskatīsim visas konflikta puses. Tas nenozīmē, ka mēs celsim abas sūdzības pret visas pušu individiem, jo atkal mums jāraugās uz noziegumu smagumu un kas ir tie galvenie atbildīgie par tiem. Un nevienmēr būs runa par Tad, jebkurā gadījumā mēs e, objektīvu, visaptrošu izmeklēšanu veiksim, tajā skaitā arī pret dumpnieku e, pastrādātiem noziegumiem. Un visu to mēs ņemam ļoti nopietni. Nav izslēgts, ka mēs turpināsim izmeklēt visādas individu lietas, bet pat labāk runājot par dzimumu nozīmēm, mēs esam pateicīgi par komentāriem, cik tas ir svarīgi tos izmeklēt, un tas arī stimulē eh, nacionāls varas iestādes. Kas attiecas uz mūsu kolēģiem? Mēs saprotam, ka pret viņiem eh, attiec labi, viņi nav brīvībā, bet viņi ir, viņi ir aizstrāja, bet nav apsūdzība, ka eh, pret viņiem būtu kādu nopietnu pārdarījumu. Ir svarīgi, lai mums būtu koordinēta pieeja, un Barnes Ashton neapšaubām ir svarīgi spēlētāji šai procesā, tā jau būtu svarīgi koordinēt. Ties ar viņu āno drošības padomu pauda paziņojumu piekdien atzīmēt nopietnas bažas par aizturēšanu un mudinot visus Lībijas varas iestāžu pārstāvus eh, darīt visu, lai notiktu pēc iespējas drīzāk atbrīvošana apsveicam drošības padomus atbalstu. Mēs nezinām, mums nav indikācija, ka kaut kas cits notiks drīzumā, bet uh, svarīgi, ka drošības padomu ir šāda uh, eh, paziņojuma paudus. Kas attiec uz Sīriju, Saudarābiju, noziegumiem, kas varbūt cituri ir nodarīti, Romas statūti ir tādi, uz kuriem dalībvalsts brīvprātīgi uh, parakstās, vai arī septītais hartas e, plāns mums sniedz jurisdikciju. Tātad ir situācijas, kuras e, it kā varētu būt mūsu jurisdikcijā, bet kur mēs neko nevaram darīt. Sīrija ir tāds gadījums. Mums nav jurisdikcijas, jo viņi nav uh, e, līgumslēdzēju puses. Mēs neko nevaram darīt, izņemot, ja drošības padomums uh, šo situāciju nodotu mūsu jurisdikcijā. Pat labi, mēs varam lasīt avīzes, un tas arī apmēram viss. Tātad tas ir drošības padomas ziņā. Runājot par cilvēktiesībām, viņas ir universālas, pat labāk mums ir divas sistēmas uh, valstiskām pusēm, kur ir mehānisms, kas darbojas, lai izbeigtu masas noziegumus uh, un liktu individiem, kas par tiem atbildīgi atbildēt. Un citu jomu, kurā tas nenotiek automātiski, kur ir nepieciešama ANO drošības padoma Tātad, jo vairāk valsts uh, apstiprina mūsu statūts, jo labāks darbosies mūsu mehānisms, uh, lai nodrošinātu atbildīgumu pār pierādījumu vākšanu. Eh, statūtos 19.39 ir punkts, kas ļauj mums apmaiņa, veikt viedo, informācijas apmaiņu valstīm. Lībijas varas iestāžu rokās bija vairāk vai mazāk tie paši pierādījumi kā mums, tātad tur ir viss kārtībā. Uh, Bet svarīgi paturēt prātā, ņemot vērā to, ka tas juridisks process mēs nevaram kļūt e, padomdevēji kādai valstī, kas iesaista šajos nacionālas atbildības mehānismos. Mums ir jāiztiesā lietas, mēs varam vispārīgas norādes sniegt, e, apmainīties ar informāciju, bet mums tomēr vienmēr jāsaglabā zināma distance, lai, e, piemēram, sacīt, ka mēs neuzskatām uh, ka tās ir e, īsts tiesas process. Bet kopumā sadarbība tiesa ir bijusi ļoti pozitīva, kas attiec uz pirāmu mākšanu, tā tālāk mēs šeit grūti zinām, gan 30 beigus. Vai mēs uzskatām, ka e, pietiekoši liela pūliņa tiek pielikt, lai saīfu varētu stādīties priekšā? Es domāju, ka ir bijis ļoti noderīgs uh, uzsvars sadarboties ar tiesu, izmantojot arī mehānismus, kurus to sniedz mūsu statūti, atbalstīt tiesnešus, kas gal galā e, lems, vai tā ir vai nav. Tātad mums ir jāmudina Lībijas varas iestādes darboties statūtu e, ietvaros, un to viņi arī dara man mūsu vērtējumā, tātad mums jānodrošina vispārīgs atbildīgums, e, vai tas būtu nacionālās e, tiesa process, kas ir atbilstoši mūsu statusiem, vai arī mūsu starptautiskā kriminālizācija. Dženfer, vai tu gribi ko piebilst? Jā, paldies vēlreiz par iespēju uzstāties. Es vēlos tikai e, dažas lietas paturpināt, par ko Olivija runāja. Es tieši strādāju ar e, izmeklētāju komandu Hāgā, un mēs sākām darboties Libijā ap novembri. Mums ir bijusi tik veiksmīga sadarbība ar Libijas varas iestādēm izmeklēšanas procesā, ka mums ir uh, daudz pierādījumus palīdzējuši savākt, un uh, viņi savākuši daudz no, to pašu pierādījumus un pat vēl vairāk. Ja jūs domājat, piemēram, par to, ka kāds, par ko šodien runājām, Mahmudi al-Baghdadi, premjeras Saifs al-Islams, uh, Visi šie cilvēki eh, aizgāja ar birojiem, kas darbojās, tad viss viņa darba dokumentācija joprojām bija uz vietas. <clears throat> Pārējais padome, kā viņi publiski ir sacījuši, viņiem pieder tūkstošiem uh, eh, telefonsarunu ierakstu un uh, eh, saraksts. Uh, Tātad, kad mēs tikāmies ar ģenerālu prokuroru aprīlī, viņš vismā izstāstīja, kādu e, viņš gatavo lietu. Mēs sapratām, ka viņam ir daudz tie paši liecinieki un pierādījumi un pat vēl vairāk. Tātad mūsu pirmais iespējas bija tāds, ka viņi ir ļoti nopietni veikuši izmeklēšanas darbu, taču, kā Olivijas sacīja, mūsu tiesneši izlems, vai tas ir pietiekoši, vai tas atbilst mūsu eh, standartiem. Grūti sacīt, ko, kā jūri eh, tiesneši rēģēs, varbūt viņi prasīs mutisku uzklausīšanu. Eh, šis pieprasījums vēl tiek skatīts. Mūsu iespējas ir tāds, ka viņi varētu, principā, kalendarizēt procesu, sakot, lībiešiem, ka lūdzu atgriežieties pie mums eh, zināmā brīdī un turpināt mums sniegt informāciju par uh, jūsu darbu progresu. Lībijai tas arī ļoti svarīgi, jo tiekoties, piemēram, ar eh, ģenerāla prokuroru Tripolī, viņš ļoti savu uh, in, um, prokurora uh, darba uh, mm, neatkarību aizstāvēja, bet eh, viņš sacīja, ka liela daļa no viņa darba tomēr pēc garākas sarunas izrādījās ir publiski. Tātad eh, um, iepriekš viņš nebija pieredzes šādu dokumentus radīt, jo prokurori tā nebija raduši strādāt. Taču uh, šis process par kalendarizēšanu tad tālāk eh, pavēr procesu un ļauj mums sekot eh, tam, ko viņi darbu, un šeit arī eh, starptautiskā krimināla tiesa ir devusi pienesumu. Runājot pat nāsiedu, kā jau daži no jums zina, Romā bija plašs debats un valsts ar ļoti ekstremāliem viedokļiem abās pusēs. Man uztver tādu, ka pat statūtos ir e, norma, e, kas neprasa valstīm mainīt uh, savas normas attiecībās nāsiet sodu, bet uh, varbūt, ka mūsu tiesneši par to spriedīs atsevišķi. Kā Olivijas sacīja, tas īstenībā nav līdz galam skaidrs. Visbeidzot, Libija ir veikusi intervences drošības padomē 16. maijā. Uh, Libijas pastāvīgais pārstāvs nolasīja runu, sakot, ka viņuprāt bija svarīgi uh, katru upuru lietu Libijā izmeklēt. Tas ir eh, milzīgs uzdevums, tas prasīs arī zināmu prioritizēšanu noteikti. Eh, būs grūti vispirms izmeklēt tos, kas nogalināja Gaddafi, pirms citiem nozīmēm, bet tātad eh, visi upuru lietas tiks izmeklētas, tāds ir mērķis, un kontakta starptautiskā sabiedrība palīdz viņiem patiesībā. Uh, un mēs varam uzdot jautājumus, eh, par kuriem varbūt viņiem nav vienāds pretā, kā, kā būtu, ja vispirms šo lietu vai to izmeklētu. Eh, tātad šī sadarbība ir tāda, no kurās viss puses iegūst. Paldies, Kirilov kungs! Atvainojiet, bet es nesaņēmu atbildi savu jautājumu, kas bija pamatā. Vai jūs uzskatiet, ka daži eh, spēlētāji gan Libijā, gan šeit varbūt nav tik interesēts Saif Islam nodot tiesai. Un vai jūs uz, eh, uzskatiet, ka papildu politiskais spiediens būtu nepieciešams šajā ziņā? Atvainojiet. Centīšos ļoti diplomātiski, varbūt pārāk diplomātiski atbildēt šo jautājumu. Jā, varbūt pārāk diplomātiski. Es centos to atbildēt. Tātad mums ir jāizdara spiediens uz tiesu, eh, ka eh, šīs lietas ir jāiztiesā. Tas ir galvenais. Vai to dara tiesa vai starptautiskā sabiedrība, tas jau ir cits jautājums. Nevienmēr ir individi. Eh, vienmēr ir individi, kas negrib iztiesāt šīs lietas, bet galvenais ir, ka mēs visi turpinām pieprasīt atbildīgumu, un obligāti mums vienmēr ir par to jāgādā to, ja lībieši paši to var darīt, veikt. Paldies! Bet vairs tikai viens jautājums. Es tikai vēlos sacīt, ka eh, man bija kontakti ar lībiešiem šajā nedēļas nogalē, un man radās tiešām viedoklis, iespējas, ka zināmi spēki varbūt e, gribētu e, lai Saifs un citu netiktu tiesāti, un varbūt pat vēl ļaunāk, varbūt eh, rīkot kaut kādu apvērsumu pat. Tas patiesībā ir eh, šīs motivācijas pamatā pret starptautisko kriminālu tiesu. Milzīgs pārpratums Viņi apzinājās, ka tas Libijā rada sliktu tēlu, bet viņi vēlēs sadarboties ar e, starptautisko kriminalitātes, bet tieši tāda ir nepareiza motivācija. E, ar šiem e, starptautiskās krimināltiesas darbinieku aizturēšanu. Jā, situācija ļoti svarīga, tādēļ gribu dot vārdu arī vēl savu Franks kungam. Es gribētu uzzināt kaut ko par uh, atbalstītāju situāciju. Maybe short if you can. Uh... Par Gaddafi atbalstītāju situāciju. And Mr. Salafranka to make. Salafrankas kungs uh, gribēja arī laikam uzdot jautājumus. Meijer kungs. Eh, paldies. Es nesaņēmu atbildu uz jautājumu attiecībā uz Kadafī nogalināšanu, jeb ārpusties nogalināšanu. Vai arī šis noziegums tiks izmeklēts? Eh, Sala Franko kungs, varbūt jūs skaidrāk uzdosit savu jautājumu. Nē, es sapratu jautājumu. Ir izskanējušas apsūdzības par spīdzināšana, kas piemērota apcietinātajiem Kadafi atbalstītājiem. Vai jums ir kāds priekšstats par šādu apcietināto skaitu? Jūs redzat, uh, cik augstu eh, mūsu hierarhijā ir šāda nozieguma apkarošana. Mēģināšu atbildēt īsi attiecībā uz Kadafi nogalināšanu. Mēģināju atbildēt diplomātiski, bet eh, noziegumi pret eh, ikvienu personu tiks izmeklēti. Bet E, šobrīd vēl ir pārāk ir teikt, ka Kadafi nogalināšana ir kara noziegums. Mums ir jāizlēmj, kuru lietu, e, iekļaut kuru, skatīt vispirms, kā sev uzkrāt pierādījumus un tā tālāk. E, un šis. Nu, ir jāsaņem atbild uz jautājumu, vai tas ietilpst mūsu kompetencē uh, un jurisprudencē. Tālāk par Kadāfi atbalstītāja uh, aizturēšanu. Mums ir 2012. gada mārta ziņojums, kur norādīts, ka ir tūkstošiem šādu aiz Eh, turēšanu un iespējamiem spīdzināšanas gadījumiem. Un arī sarunās ar lībiešiem mēs esam e, norādījuši to, cik svarīgi ir atrisināt šos jautājumus, īstenot izmeklēšanu par kā noziegumiem un e, tāpat arī visos gadījumos, ja ir bijusi iespējama uh, spīdzināšana, ka arī tiek piepra tik pieprasīt papildu e, uh, informāciju. Gribētu norādīt arī to, ka lībieši ir norādījuši savu e, nodomu izmeklēt Kadāfī nogalināšanu, bet es pieļauju, ka tā nevarētu būt viņa pirmā prioritāte. Viņa apzinās, ka šeit varētu būt reaktīva, e, re, negatīva reakcija. Tā ja pašā laikā viņiem ir skaidrs, ka šāda nesodīta uh, e, Kadafi e, nogalināšanas atstāšana būtu ne, neveiksmīgs veistījums. Tāpat gribu sacīt, ka es kā te norādījusi, ka ir jāsako tām personām, kas vēl aizvien ir aktīvas gan Lībijā, vai kas ir atstājušas Lībiju, kas ir atbildīgas par kara noziegumiem. Un Lībijas eh, puse ir interesēta sadarboties šajos gadījumos. Ja jūs lasāt presi, tad jūs redzat, ka. Uh, vēl aizvien ir jautājumi, kas ir jārisina ar ģimenes pārstāvjiem un citi jautājumi. Paldies! Turpin priekšsēdētājs Švagoldans kundze un Šenses kundze, kas esat šodien kopā ar mums. Mēs vēlam jums veiksmi darbā un cīņā par taisnīgumu atjaunošanu, un jūs varat rēķināties ar mūsu parlamentu atbalstu. Paldies! Okay, now we... Labi, tagad mēs turpināsim sanāksmi, jo gribam pabeigt laikā. Un tagad ir jāskata digitālās brīvības stratēģijas eh, sārpolitikā ziņojums, kuru prezentēs Šākas kundze. Un gribētu lūgt viņai eh, sniegt mums eh, ievadrunu par šo ziņojumu. Lūdzu, Šākas kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Šodien būs pirmā viedokļa apmaiņa, balsoties uz diskusijas dokumentu, kur esmu nosūtījis ēnu referentiem, bet arī tas ir bijis pieejams publiski tiešsaistē internetā un arī iesaistītiem pusēm esmu to iesniegusi. Un es gribētu saņemt jūs komentārus par šo pirmo dokumentu. Mēs kā deputāti, mums ir iespēja uh, sadarboties, lai izveidotu pirmo digitālās brīvības stratēģiju Eiropas Savienībā ārpolitikā. Un es pieskaršos tikai dažiem svarīgākiem jautājumiem, jo tas ir ļoti plašs eh, revolucionārs attīstības lauks, eh, kā tas maina mūsu ikdienas dzīvi, bet arī ārpolitiku. Nedaudz, lai būtu struktūra, es sekošu diskusiju uh, dokumentu struktūrai, kuru jūs varat atrast savos dokumentos, un gribētu lūgt jūs eh, komentēt par savām prioritātēm, un eh, ja viņi tos, eh, šos ieteikumus varētu iesūtīt šonedēļ, ja to nevar izteikt tagad, tad es tos varētu ņemt vērā, sagatavojot savu pirmo projektu. Tā kā mēs minējām tehnoloģijas, es domāju, ka kolēģi par to nav jāpārliecina, ka tehnoloģijas revolucionārā veidā ietekmē mūsu dzīvi. Uh, maina to eh, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Dažas politikas jau ir. Eh, dažas dalībvalstis ir, piemēram, noteikušas pie internetam kā pamatiesības, un Eiropas komisija piekrīt, ka digitālā brīvība būtu jāņem kā viens no Kopenhāgenes kritērijiem arī jaunajām kandidātu valstīm Eiropas Savienībā. Un nesen mēs eh, redzējām, ka tika uzsākt šī uh, neatvienošanas stratēģija, kas eh, nodrošina, ka digitālās brīvības ir arī daļa no cilvēku tiesībām. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai Uh, brīvības uh, palielināšanas potenciāls uh, arī atbalst, tiktu atbalstīts ar attiecīgām politikām. Mēs redzējām, kas notika arābu pavasara laikā, kad bija sacelšanās šajās valstīs. Mums ir jāno, jāraugās uz līdzsvaru starp drošību, kiberdrošību un brīvībām, kuras cilvēki var baudīt ar šo jauno tehnoloģiju starpniecību. Skatījām arī tirzniecības un attīstības jautājumus Un varbūt mums jābūt efektīvākiem diplomātiskajā laukā, lietojot jaunās tehnoloģijas. Minēšu dažas no bažām, uz kurām mums ir jāskatās. No vienas puses ir virkne jaunu drošības draudu. Pēdējos mēnešos redzējām vīrusu flēmu izplatību un Stuxnet uh, uzbrukumu Irānai, un plašākā kontekstā mums ir jāuzdod sev jautājums, kā Eh, rīkosimies eh, šādu uzbrukumu gadījumā un vai kiberuzbrukums ir eh, kara darbība. Piemēram, vai tas atbilst NATO līguma piektajam pantam. Eiropas parlaments ir sākusi skat, sāk skatīt IKT infrastruktūru kā kritisko infrastruktūru un uh, jādebatē par šiem jautājumiem. Te pašā laikā, ja mēs pārāk eh, augstu novērtējam draudus, kas nāk no šiem jaunajiem avotiem, tad baiļu līmenis un attiecīgās sekas var uh, būt pārspīlēts nevēlamā virzienā, un mums ļoti rūpīgi ir jāskata nolaidības gadījumi, kad netiek nodrošināta pienācīga drošība, proti Eiropas Savienībai jāpanāk līdzsvars starp brīvību un drošību. Uh, Raugoties uz cilvēktiesībām, mēs redzam, ka uh, arī tiešsaistē internetā notiek šie cīņi par cilvēktiesībām un jaunās tehnoloģijas, atzīst arī ANO referents, un tas uh, ļauj izvērst runas brīvību, pulcēšanās brīvību, un redzam, ka arī pieaug uh, ziņojumi par um, cilvēktiesību pārkāpumiem, un arī žurnālisti var izmantot jaunos mēdījus dažādos jaunos veidos. Ņemot vērā šo lielo potenciālu, kā var izmantot šos līdzekļus cilvēktiesību aizstāvībai, mēs redzam arī iespējas uh, kontrolēt cilvēkus ar masveidu novērošanu, ar uh, mērķētus, mērķētiem uzbrukumiem, ka valdības var uh, izmantot šīs tehnoloģijas, lai novērot cilvēkus, apspiest cilvēkus, un tas ir jāņem vērā. Un te pašā laikā uh, robežas starp uh, valstīm, kas apspiež iedzīvotājs un brīvām demokrātijām, Eiropas demokrātijām, ir uh, tādas neskaidras. Mēs redzam, ka ar tirdzniecību, ar attīstību šīs tehnoloģijas tiek izplatītas un ļoti kaitīgas uh, tehnoloģijas tiek eksportētas no Eiropas Savienības uz valstīm, kas tās izmanto pret saviem pilsoņiem. Eiropas Savienībā trūkst atbildības un caurskatāmības, un es domāju, ir pienācis laiks nodrošināt, lai mūsu politikas atbilstu uh, jaunākajai notikuma attīstībai šajā jomā. Un mums ir jāsadarbojas arī ar privātajiem spēlētājiem, mums kā uh, politikas veidotājiem, eh, tas nav iespējams izdarīt to vieniem. Tehnoloģijas, eh, programmatūra, to visu izstrādā uzņēmumi lielā mērā, un mums ir jānodrošina, lai būtu laba un konstruktīva sadarbība starp publisko un privāto sektoru, un ļoti svarīgi ir iesaistīt arī pilsonisko sabiedrību un lietotājus eh, vispār. Un šai situācijai būtu jābūt tādai, kur abas puses ir ieguvējis. Uh, lai Eiropas Savienība varētu uh, atbalstīt uzņēmumus, kas ir grūtībās. Mēs zinām, piemēram, uh, Vodafone uh, bija spiests uh, uh, atslēgt internetu un mobilos sakarus, uh, viņus piespied Mubarak režīms, un mums ir um, jāpajautā, vai varbūt, ja viņiem būtu bijis politisks atbalsts, viņi būtu varējuši pateikt nē šīm prasībām. Uh, Bez mūsu politikām ir arī uh, jāskata internetu pārvaldības jautājums, kā sadarboties ar dažādām iesaistītiem pusēm, lai nodrošinātu, ka no vienas puses internets var dabīgi attīstīties un palikt atvērts, bet no otras puses, lai mēs varētu aizsargāties uh, no dažādiem uh, uh pasākumiem uh, globālā mērogā, kur valstis vai grupējumi mēģina ar internetu starpniecību izvērst plašāku kontroli. Ir svarīgi, lai mēs kā Eiropas Savienība veidot skaidru stratēģiju par to, ko vēlamies panākt šajās dažādajās starptautiskajās platformās. Un šeit arī konstruktīvi ir jāsadarbojas ar uh, visiem iesaistītajiem, gan ar uzņēmiem, gan ar lietotājiem un pilsonisko sabiedrību un citiem, lai um, nodrošinātu, ka šīs ļaunās iespējas, kas ir aizstāvēt cilvēktiesības, lai tās netiktu uh, aizēnotas un apturētas. Un pat ja mēs runājām par uh, ārpolitiku šeit uh, un ietekmi arī cilvēktiesību jomā, mums ir jāizveido savas politikas, lai saglabātu mūsu pilsoņu uzticību. Mēs nevaram pilnībā nošķirt iekšpolitiku no ārpolitikas. Minēšu divas uh, jomas, kurās ir liels iespējas, un pēc tam savu stāšanos beigšu. Attīstības jomā pat nabadzīgākajās un tradicionāli mazāk attīstītajās uh, vietās pasaulē jaunās tehnoloģijas arī var uh, ieviest, ienest jaunas iespējas. Uh, Uh, reaģēt uz krīzēm, piemēram, humanitārām krīzēm vai dabas katastrofām, var uh, dalīties ar informāciju, vākt informāciju par situāciju, un tur tiešām var ļoti labi izmantot jaunās tehnoloģijas. Un mums, kā Eiropas Savienībai, arī e, jāpārvar šī digitālā plaisa, jādod iespēju cilvēkiem e, piekļūt e, internetam, izmantot, piemēram, mikromaksājuma sistēmas vai citas uh, iespējas, lai attīstītu uh, jaunatīstības ekonomikas. Un mums, kā Eiropas Savienībai, vajadzētu radoši padomāt par to, ka varētu izmantot diplomātijā šos līdzekļus, veicinot savstarpējos cilvēku kontaktus, cīnoties pret ekstrēmismu un tam līdzīgi. Jau ir dažādi projekti Eiropas Savienībā, kuriem ir potenciāls to izmantot, piemēram, Eiropāna, kur um, ir pieejams kultūras saturs visā Eiropas mērogā, bet tas ir tikai uh, sākums, uh, mums ir jāizvērš šie pasākumi un nevajadzētu palaist garām iespējas izmantot jaunās tehnoloģijas. Uh, Un tas pats attiecas uz iespējām, kas mums ir savā valstī, ir uh, arī uh, Eiropas Savienībā daudz informācijas, ar kur varētu dalīties, kas ir svarīgi cilvēkiem Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Un izmantojot jaunās tehnoloģijas, uh, par, padarot datus pieejams, mēs varam arī veicināt savu caurskatāmību. Un tādējādi cilvēki var iesaistīties pie lēmu pieņemšanas procesā paust savu viedokli. Es domāju, ka mums vajadzētu saskaņot mūsu vērtības un intereses, lai pilnībā uh, izmantot Eiropas Savienības spēku un ņemot vērā tehnoloģiju strauju attīstību, ir ļoti būtiski tās iekļaut un ņemt vērā uh, strateģiskā veidā, iesaistot politiķus, uzņēmumus un pilsonisko sabiedrību un uh, gaidu sadarbību ar jums šajā jautājumā. <coughs> Lielas paldies! Tas ir paradoks. Mēs uh, vēlējāmies uh, pievienoties Eiropas Savienībai, lai uh, šīs kontrolas, kas mūsu valstīs pastāvēja, atceltu, bet mēs pie tā paša atgriežamies, jo jums smalkāks telefons, jo vairāk jūs var kontrolēt. Latvārds konsults. Paldies priekšsēdētājiem un prodziņojums ir ļoti svarīgs un gribu uzteikt kolēģi Šātki paveikt, viņas paveikto. Viņa ir daudz strādājis parlamentā pie šī svarīgā tēmata, bet tagad divi komentāri no manas puses. Viens et, par uh, atsauc trešajā lapusē par e, eh, vīrusiem flame un staksnet, kā viņi to norāda. Mēs e, e, uz sliecamies domāt, ka tie varētu plūs, eh, eh, būt eh, noplūduši no savienotajām valstīm, no Baltānām un iespējams savienotās valstis kopīgi ar Izraelu ne tikai izveidoja, bet arī izvietoja staks, lai cīnītos pret Irānas kodolu programmu. Un, uh, domājams, ka tas e, ir arī atbildīgs par flēmu izplatīšanos. Un iespējams, ka, protams, es negribu ne uz vienu norādīt ar pirkstu, bet e, flēma vīrus darbojas divus gadus un pret vīrusu um, rīki to neuztvēra. Divu gadu garumā flēma varēja uzkrāt informāciju. un es uzdodu, uzdevu šo jautājumu pagājušā nedēļā transatlantiskajā dialogā, kur tika runāts par kibernoziedzību, un arī mēs par šo jautājumu runājām. Un nespēšu Uh, izrunāt gan uh, kolēģes, kura ir padomniece, viņa ir Igau, no Igaunijas Katrīna Saštons padomniece kibernozieguma jautājumus, bet uh, viņa atsaucās uz šiem jautājumiem. Es neesmu saņēmusi vēl solītās saites. Un šie jautājumi tiks skatīti arī va, juristu konferencē, vai kibernoziedzība, kiberuzbrukumi ir uzskatāmi par kara uzbrukumiem. Un es eh, gribu norādīt arī to, ka lai gan tiktu uzskatīts, kā Savienotās valstis ir ne tikai iz, e, attīstījušas, bet arī izvietojušas kiber e, uzbrukumu rīkus, un tas jau tad vieš lielu e, neskaidrību par to, kā tad vispār mēs izturamies pret kibernoziegumiem kā tādiem un kiberuzbrukumiem, vai uh, kara likumi tiek tad īsten piemēroti vai e, e, krimināla likumi tiek e, piemēroti. Es gribētu izprast tad, kā tad šo jautājumu sīkāk un kā mēs varētu panākt to lai citi neizvietotu, neizplatītu šādus kiberuzbrukumu rīkus, ja pastāv aizdomas, ka tādus varētu būt izvietojuši savienotās valsts. Un mums visiem būs jāpiedomā par šo jautājumu. Mēs zinām, kādi, kādi ir ka krieviem un ķīniešiem šeit var būt savas nostājas un. Sa un, un viņi gribētu eh, kontrolēt interneta piekļuvi, un tāpēc mums tad ir jāizlem, kā mēs paši Eh, risinām kiberuzbrukumu jautājumus eh, no ienaidnieku puses, ja mūsu draugi tādus īsteno. Un, eh, Marīķe ir daudz strādājusi pie šiem jautājumiem. Es esmu arī šajā sakarā daudz runājusi ar NVO un uh, E, šķiet, ka pastāv pilnīgi neticama tehnoloģija, pat biedējoša, kas tiek attīstīta un eksportēta. Un bez šaubām saņēmēji ir nevienmēr mūsu pašu izlūkošanas dienesti, bet tie tiek pārdoti uh, Eh, firmām, un mums vienkārši vajadzētu pašiem saprast, ko tad mēs, kādas tehnoloģiskās spējas mēs eh, pa, um, eh, esam, pārdodam, ar kuru, ar kuru palīdzību var interceptēt sarunas un cik tas ir būtiski. Ja jūs Eh, vēlaties nodrošināt uzraudzību, tad jādod cilvēkiem izteikties maksimāli drīz. Eh, bet tagad došu vārdu Ojulandas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu sacīt, ka šis ir svarīgs ziņojums, manuprāt. Things, uh, Gribēju sacīt ļoti daudz ko, bet Sāra jau daudz runāja par kiberdrošību, un manuprāt, kiberdrošums ir uh, Manuprāt, pat uh, e, pelnījis atsevišķu ziņojumu un atsevišķu pieeģu, jo šajā ziņojumā ir daudz svarīgi temati, kas ir apvienoti zem viena jumta, taču Eiropas Savienībai ir daudz vairāk un ātrāk un pamatīgāk jāstrādā pie kiberdrošības jautājumiem, ņemot vērā to, ka šie riski un draudi pieaug katru dienu. Un tāpēc eh, gribu sacīt, ka ja šī daļa paliek ziņojumā eh, pirmajā daļā, tad arī mums vajadzētu skatīt, eh, kas ir paveikts citās organizācijās un institūcijās piemēram, Igaunijā Tallinā ir kiber aizdrošības centrs, kurš jau vairākus gadus strādā pie šiem jautājumiem un pētī esošo likumdošanu, pastāv, salīdzina dalību valstu likumdošanu un tāpat arī ir jāpalūkojas, ko dara citas organizācijas un institūcijas. Un tāpat vēl viens jautājums, kas ir e, jārisina šajā sakarā, tad, kad mēs runājam par kiberdrošību, ir aicināt Eiropas Savienības dalību valstis ciešāk sadarboties šajā jomā, jo vēl aizvien. E, Mēs visi saprotam, ka tas ir kopīgs apdraudējums, bet, manuprāt, pietrūkst gribas eh, pēc ciešākas sadarbības un dalīšanās ar informācijas starp dalībvalstīm. Vēl viens punkts no manas puses attiecas uz eh, tad, kad mēs runājam pār dalību valstīm un brīvībām, ko jau kolēģi pieminēja, ka mums ir rūpīgi jā eh, seko pašiem cīpa tajā, cik tālu valdības un likuma nodrošināšanas aģentūras drīkst iet, pārtverot telefonu sarunas un interneta trafiku. Arī tas ir būtiski manā valstī, Gaunijā eh, Eh, kad premjers eh, uzdev šo jautājumu, cik tad mēs brīvi varam justies, un tad, kad mēs uzskatām internetu brīvību par cilvēku tiesībām un iestrādājam to mūsu kopīgajā ārpolitikā un mēģinām būt un kalpot par pozitīvu paraugu citām valstīm, tad mums ir jābūt pārliecinātiem, ka arī mūsu pašu mājās viss ir kārtībā, un iespējams, ka tas ir vēl viens aspekts, kurš arī būtu jāskata atsevišķi parlamentā, taiskaitā arī citās komitejās, ne tikai ārlietās vien, bet tādās, tajās komitejās, kuras uh, sekotu cilvēku tiesību un pamatbrīvību jautājumiem mūsu pašu pilsoņiem. Paldies, Gomešas kundze, lūdzu. Es domāju, ka. Es saprotu Marīķis bāžas um, par um, šai ziņomā par digitālo brīvību, bet mums ir jāsaprot, ka E, nevar būt digitālās brīvības, bet drošības. Tas ir ļoti tāds e, fundamentāls līdzsvars šajā tīpaši jaunajā e, periodā, kad mēs esam aizvien vai ciešāk ikvienā dzīves sfērā saistīti ar. ar um, kiberstruktūrām, un mēs redzam, ka ne tikai pārkāpumi un mēģinājumi no valstu puses um, pārkāpt. Šīs brīvības ir apdraudējums cilvēktiesībām, pamatbrīvībām, bet pastāv dažādi nevalsts spēlētāji, kas uh, ļoti daudz nāk klajā ar savām pašām darba kārtībām, kuras neviens nekontrolē un dažādu iemeslu dēļ ietekmē mūsu pašu brīvības un pamat cilvēktiesības, taiskaitā tiesības uz dzīvību, manipulējot un izmantojot kibertelpu. Un e, diena man sākās tiekoties ar dažiem ekspertiem, runājot par um, Eiropas Savienības kibernoziedzības centra izveidošana Eiropolā, kur mums ir jābūt skaidrībai, ka dalībvalstis ieguldīs naudu, jo šeit neko bez naudas nevarēs uh, panākt, un dalību valstīm ir jāapzinās nepieciešamība pēc sadarbības, tajā pašā laikā respektējot pamatbrīvības, bet nepieļaujot citiem e, tās apdraudēt. Un definēt e, kibernoziegumus, eh, kas varētu tikt vērsti gan eh, ar mērķi seksuāli izmantot bērnus, gan eh, apdraudēt mūsu kodolu um, ehm, staciju drošību. Kā jau Sāra sacīja, tiekoties ar Amerikas kolēģiem, mēs saprotam, ka viņiem ir atšķirīga pieeja ir daudz jautājumu, kuros mēs varam sadarboties un kur mēs varam investēt, ir tīpaši liekot viņiem saprast tās robežas, kurām būtu jāpastāv pamatbrīvībās un privātuma aizsardz, uh, uh, aizsardzībā, bet šeit ir jāatrod līdzsvars un mums pašiem jāsaprot, kas ir uz spēles. Tad, kad mēs um, uh, E, paši runājam par e, e, iespējams tādiem piemēriem, kā tik nosaukt no Igaunijas, un mums ir jādomā par pašu savu dzīves aizsardzību un par arī mums ir jādomā par ārlietu komitejas iesaistīšanos šeit, jo mēs dzīvojam globalizētā pasaulē. Ja e, ir ziņojums par kiberdrošību sēdē, droš, e, drošības un aizsardzības apakškomitejā, bet tagad Sala Frankas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, gribētu pateikties referentei par darba dokumentu pirms iniciatīvas e, prezentācijas, uz kur jūs at, atsaucaties um, sagatavot šo dokumentu. Es domāju, ka šis ir ziņojums par jaunu tematu un pilnīgi būtisku, kas tiek prezentēts labi sakārtotā struktūrētā dokumentā, kur tiek noteiktas saiknes ar svarīgiem tematiem un e, kas nāk klajā ar operatīviem secinājumiem. Es domāju, ka hiper, internets ir izmainījis mūsu ikdienas dzīvi, un šie jautājumi ir jāskata kā attiecināmi uz digitālo brīvību un drošību. Un šajā sakarā Gomešas kundze liek akcentu uz to svarīgumu, kāds piemīt jaunajai realitātei, kad mums ir armijas, kurām nav acīm skaidri redzamu um, ienaidnieku, un mums ir ienaidnieki, kuriem nav skaidri redzamas armijas, tāpēc mums ir jādomā par šo uh, Eh, kiberdrošumu, un arī Igaunijas gadījums ir eh, tāds, kurš ir jāuzsver. Tālāk vēl viens jautājums par eh, cilvēku tiesībām un digitālo brīvību. Šeit tiek nosaukt, nosaukt daudz piemēru - Ķīna, Eģipta, Irāna, Tunisija. Visi šie temati ir saistīti lielā mērā ar arā pavasaru. Tomēr es gribētu papildināt šo atsauci cilvēku tiesību ziņā ar pētījumu, ko E, tikko pētījumu par Kubu, kur e, Kubas pilsoņiem tika uzdots jautājums par piekļuvi internetam un mobilajiem telefoniem. Un man šķiet, ka tas būtu interesants, e, interesants iekļāvums šeit. Tāpat arī ir runa par internetu pārvaldību. Šeit tiek skatīts šis temats, kurā saplūst kopā vairāk faktori. Tas ir, e, tas būtu temats skatāms apvienoto nāciju kontekstā. Mēs zinām, ka e, dažkārt šeit pastāv e, jurisdikcijas problēmas, bet Mums būtu nepieciešams, lai Eiropas Savienība uzņemtos tēmatu šajā jomā. Tāpat ir būtisks temats attiecībā uz tirzniecību un eksportu, kur ir runāts par e, pastāvīgiem ierobežojumiem attiecībā uz atsevišķiem komerciāliem produktiem un uzņēmēju darbību kopumā. Es domāju, ka vajadzētu skaidri nošķirt to, kas ir. E, Eh, ētiskas leģitīmas pozīcijas un eh, jur, legālas likumiskas iespējas. Un es domāju, ka šeit skaidri ir runa par nepieciešamību noteikt tādus spēles noteikumus, kas būtu skaidri precīzi un kas ir um, konkrētāki par komisijas noteiktajām vadlīnijām, ir tīpaši tad, ja komisija vēlas noteikt ko, eh, komerciāla rakstura sankcijas. Taču šajā ekonomiskās krīzes apstākļos ir ir jānosaka precīzi spēles laukums ar skaidriem noteikumiem un kur ētiski un morāli imperatīvi, e, ka tiem ir jābūt savietojamiem ar Eiropas Savienības pašas izveidotajiem uh, juridisko struktūru. Ir ļoti svarīgi apzināties to, ka šis instruments ir vairāk. Uh, ir arī te, uh, sadaļu veltītu kultūras jautājumiem, bet eh, par sadarbību runājot, ko mēs jau izmantojam, piemēram, Eirolata parlamentārajā asablējā, mēs izmantojam digitālos līdzekļus, kas dod iespēju mums sadarboties krietni labāk, un arī par di digitālo diplomātiju, ārpus kultūrālas sadarbības. Šie rīki varētu būt krietni vien e, noderīgi, kā to iesaka referente. Un, runājot par vispārīgo principu neierobežot potenciāli tās tehnoloģijas, kas būtu atbrīvojošas, mums vajadzētu to piesaistīt konkrētai komerciālai vidē. Mēs runājam par asociācijas vai sadarbības e, līgumiem ar brīvās tirdzniecības e, komponentu, bet pēc tam vajadzēs to vērot atkarībā no katra konkrēta gadījuma un attiecībām, kādas Eiropas Savienībai ir ar konkrēto trešo valstu. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, noslēgumā gribētu komentēt, ka ir tiesa, ka mēs dzīvojam interneta nukleārā digitālā laikmetā, bet visa šī tehnoloģiska attīstība eh, nav mm, eh, izmainījusi individuālo apziņu Uh, lai uh, pasaule būtu um, tīrāka un atcerēsim, ņemsim vērā dažādos, uh, dažādos aspektus un dimensiju šajā aspektā un jāapziņās, ka būtu būtiski, lai Eiropas Savienība uzņemas avangarda pozīcijas šajā jomā un ir jātīsta Eiropas politika šajā zakarā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Problēma ir tāda, ka jaunie uh, sanāk kopā un viens ar otru nerunā, viņi skatās uz saviem uh, ekrāniņiem, tādēļ, kāpēc viņi vispār sanāk, nu, lūk, uz kādu sabiedrību mēs virzamies lūdzu. jums kopsavilkumam vārds. Paldies priekšsēd, paldies arī par visiem komentāriem. Es domāju, dažas lietas ir kļuvušas diezgan skaidrs lielākā daļa komentāra attiecās uz drošības aspektiem, un kā priekšsēdus pamatnot norādīja, ir atsevišķi ziņojums par drošību sede komitejām. Tādēļ es domāju, ka ņemot vērā lielo apskatāmo jautājumu skaitu, es gribētu šo lietu atstāt īpašā ziņojumam. Tāpat laikā nevaram pilnīgi no diskusijas izslēgt šos jautājumus, bet īpaši atbildot uz Gomešas skundzi. Uh, ko esam iemācījušies, piemēram, no kara pret teroru. Skaidrs, ka pret uh, apdraudējumu jāvēršas ar pienācīgiem līdzekļiem, bet mēs nebūtu gudri, ja mēs izmantotu tādas pretlīdzekļus, kas patiesībā palīdz mūsu ienaidniekiem. No tā būtu jāizvairās. Un atbildot uz savu kolēģi Sāru Latfordi, kura plaši runāja par vīrusiem un no kurienes tie varētu celties un ko kopienai būtu jādara šajā sakarā. Jā, mēs tam ļoti rūpīgi sekojam un uzskat, ka ļoti svarīgi, ka mēs Eiropas Savienībā vēršam uzmanības to, kā mēs paši ar šiem jautājumiem strādājam ar dažādiem iesaistītām pusēm, ne tikai ar valstīm un institūcijām, bet arī ar uzņēmumiem un tā tālāk un tā joprojām. Tad tas ir plašs izaicinājums, mēs varam e, pret to cīnīties. Un es ar prieku turpināšu darbu pie šiem jautājumiem. Runājot par līdzsvaru starpu drošību un brīvību, atbildot, piemēram, Kristīnas Oilands sacītam, viņa pamatot norādīja uz ticamību. Salfrankas kungs, es piekrītu jums, ka mēs varam vairāk darīt diplomātiskajā plānā, un vēl vairāk piekrītu jums par to, ka tehnoloģijas ir izmainījušas mūsu dzīves, bet ne cilvēku dabu kā tādu. Tādēļ mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, e, runājot par to, kur mēs saskaramies ar pilnīgi jaunu situāciju vai kur mēs saskaramies vienkārši ar politikas un likumdošanas citu piemērošanu citā kontekstā. Un tas arī kiberdrošības kontekstā ir nozīmumi, kas tiek izdarīti ar internetu Eh, palīdzību, piemēram, jūs varat pārdot mm, zaktas eh, priekšmetus internetā, bet tas nav tas pats kā kibernozieguma. Eh, šeit mums jābūt ļoti precīziem, un es centīšos pēc iespējas precīzi arī formulēt šo ziņu, pēc iespējas tuvāk arī Eiropas vērtībām, pietroties savā pirmā oficiālajā teksta redakcijā. Un tas ir mans pirmais komentārs arī, kā ka ar eksportiem krīžu laikā eh, eh, cīnīties, neviens no tā neiegūst, ne mūsu uzņēmēji, ne mūsu trešo valstu partneri, neviens. Diemžēl mūsu birokrātiskais sloks un mūsu pārliek sarežģītās procedūras mūs bremzē, eh, tās būtu jāmaina bet tas ir saistīts arī ar Latvijas kundzes sacīto par atšķirībām starp divkāršās un vienreizējās eh, izmantošanas tehnoloģijām. Eh, šeit arī mēs parādīsim, kāda Eiropa tad īsti mēs esam. Es domāju, ka labprāt apmainīšos arī informāciju, ja kolēģi ir interesēti par to, kur eh, atšķirības starp mūsu principiem ir no mūsu principiem novedos pie sankcijām, kad mēs saskarāmies ar tehnoloģijām, kas rada tādu pašu kaitējumu. Tas ir nopietni, un te mums ir jārīkojas ticami, konsekventi, lai nepalīdzētu galu beidzot saviem ienaidniekiem, lai viņi varētu efektīgāk pret mums cīnīties, bet arī attiecībā uz mūsu uzņēmē darbību šajās valstīs mums tas jāievēro, piemēram, kur notiek masu cenzūra, masu uh, Uh, uzraudzība, izspiegošana, tas ir liels izaicinājums, bet mēs varam uh, to risināt ar ļoti mēticīgu darbību, tādēļ es ar prieku turpināšu strādāt pie šiem jautājumiem, sagatavošu uh, pirmo tekstu redakciju drīzumā un grozījumi var tikt iesniegt līdz 29. augustam vasaras beigā un septembrī balsojums būs uh, par šo ziņojumu. Cerams, ka arī jums būs brīnišķīga vasara, bet būs laiks pie tā vēl strādāt. Paldies! Paldies! Pirms mēs sēdi pārtraucam, es gribētu sacīt, ka mēs tiksimies pulksten trijos. Darbkārtībā trīs jautājumi. Situācija Sīrijā, situācija Ēģipte un situācija Bahreinā. Paldies, sēde pārtraukta. Čau.